I will speak in Spanish. Turpināšu spāņu valodā. Dījās, kolēgās, bonam. Sveicināti, kolēģi. Sveicu mūsu vidū Mikaelu Ģanelīdze, kurš ir Gruzijas ārlietu ministrs, un šodien viņš apmeklē Eiropas parlamentu. Vienu nedēļu pēc tam, kad mēs pieņemam ieteikumus par austrumu partnerību sagaidot 17. gada samitu. Grozija ir viens no mūsu austrumu partneriem sadarbība ar Eiropas Savienību, un Eiropas Savienība vienmēr meklē veidus, kā paplašināt savu padarbību ar Gruziju un uzlabot esošās darba metodas, lai varētu stiprināt sadarbību. Un tagad bez kavēšanās es došu vārdu ministram. Priekšādātāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, viesi, dāmas un kungi. Priecājos un esmu ļoti pagodināts, ka var būt šeit, Gruzijas draugu priekšā, un runāt ar jums par mūsu kopējo vēsturi un nākotni. Godātie komitejas deputāti, paldies, ka piedāvājāt man šo iespēju šodien izteikties. Nesenais Ziņojums par austru partnerību, kas tika pieņemts ar lielu vairākumu šajā komitejā, ir vēl viens pierādījums tam, cik apņēmības pilni esat eh, ar mums strādāt kopā. Paldies visai komitejai, bet paldies īpaši līdzreferentiem un ēnu referentiem, kas strādāja pie austrumu partnerības ziņojumu, par ko notika balsojums pagājušajā nedēļā ziņojumā paustā vīzija un iniciatīvas, tik iz, ko jūs izstrādājāt ir tāda austrumu partnerība, kāda mums ir vajadzīga šobrīd, un es ceru, ka tā veidos austrumu partnerība arī turpmākos gadus. Vēlos izmantot šo iespēju, lai apsveiktu jūs 60. gada dienā, kopš Eiropas Savienības izveidas. Daudz, kas ir panākt šai, laika, šai laikā, ir īpaši mieru un stabilitātes jomā, kas nodrošināta Eiropā. Mm. Tā sākās rietumos, pēc tam veiksmīgi izplatās uz centrālu Eiropu un arī dzen uz austrumu Eiropu. Šobrīd pat grūti noticēt, ka netika ilgi atpakaļ, tikai pirms 27 gadiem Vācija vēl bija sašķelta. Vācijas eh, apvie, atkal apvienošanās un Eiropas vienotība joprojām vieš mums cerības par kopīgu Eiropu ar prieku lieku jums priekšā valsts, tādu jums priekšā valsts, kur entuziasmu pilni pievienoties Eiropai faktiski gandrīz visi Gruzijas iedzīvotāji atbalsta Eiropas perspektīvu. Šī uzticēšanās Eiropai un vēlme iet uz Eiropu ir bijusi tās ceļš visu šos pēdējos gadus. Eiropā liela nozīme Gruzijas attīstībā un arī jauno demokrātisko institūciju veidošanā 90. gadu vidū Gruzijas demokrātiskā pārveida ir daļa no centieniem iet uz Eiropu un arī reformu centieni šai periodā bijuši nemaz. Pēdējos trīs gadus esam finalizējuši lielāko daļu ambīciju, ko sākotnēji austrumu partnerības politikas ietveros izstrādājām. Esam parakstījuši asociācijas nolīgumu, esam parakstījuši ļoti, vis, kas ietver visaptvarošu tirniecības telpu, esam strādājuši arī pie vīzu liberalizācijas, pievienojušies enerģijas kopienai un tā tālāk. Integrācijas process jau šobrīd vieš pozitīvas pārmaiņas Gruzijas valstī politiski, ekonomiski un arī sociālā ziņā. Godātie draugi, šodien Eiropas integrācija nav tikai ārpolitikas mērķis, tās ir arī iekšpolitikas prioritāte esam veiksmīgi pabeiguši pirmo asociācijas darbu kārtību un panākuši vienošanos ar Eiropas Savienību par nākamo. Tā ir vēl ambiciozāka un izaicinošāka, un tur iekļausim sadarbību arī ar pilsonisko sabiedrību. Esam izstrādājuši jaunu konstitūciju, to esam darījuši atvērtā, atklātā procesā, cieši konsultējoties ar Venecijas komiteju. Un eh, te citē Venecijas komitejas secinājums. Konstitūcijas reformas process pabeidz Gruzijas politisko pāreju uz parlamentāru sistēmu un veido pozitīvu soli ceļā uz uh, valsts konstitucionālās kārtības pabeigšanu un uzlabošanu. Tas kalpo par pamatu demokrātijai un nodrošina tiesiskumu un pamatiesību ievērošanu. Citātu, citātu beidzu. Gruzijas demokrātija ir spēcīgāka nekā jebkad iepriekš, kopš 2012. Eh, gada attiecībās plašiņas līdzekļiem esam pakāpušies ranga tabulā un esam starptautiski tāpat pakāpušies arī tabelā attiecībā uz tiesiskumu ekonomiskajā pasaulē. Gruzijas valdība ir daudz atvērtāka un godīgāka nekā tas bijis jebkad iepriekš. Esam uzlabojuši par 36 vietām savu vietu rangā attiecībā uz eh, korupcijas apkarošanu. Uh, Mums ir veiktas plašas institucionāls reformas, izmantojot labāko paraugu praksi no Eiropas. Esam uzņēmušies arī vadību atklātajā valdību partnerībā ar eh, Franciju. Tā ir vēl viena. Um, Vēl viena pazīme, ka mēs strādājam pie progresa. Cilvēktiesības ir visu reformu pamatām un tas labi atspoguļojas visaptvarošajā cilvēktiesību stratēģijā, ko piemērojam Gruzijā. Prediskriminācijas tiesību aktu pieņemšana pievienošanās konvencijai par vardarbības apkarošanu pret, eh, pret sievietēm ir arī guvusi tālākus panā, panākumus. Gruzija ir integrējusies Eiropas Savienības iekšējā tirgū tik lielā mērā kā nekad iepriekš. E-, efektīvi tiek informētas eh, reformas šai jomā dažādās jomās, tostarp fitosanitārijā, intelektuālā īpašuma tiesībā, konkurences jomā, muitas e, jomā. Un tas viss ir būtiski uzlabojis tirniecības attiecības ar ES, ka rezultātā ES ir lielākais Gruzijas tirniecības partners kopā tirniecību un eksports pastāvīgi pieauga visi šie mēri un iekšēja ekonomiskā reforma darba kārtība, kas tikai sākta pagājušajā gadā, lai veicinātu ekonomikas izaugsmu, novedus pie tā, ka Gruzija tiešām ir guvusi progresu. Saskaņā ar neseno vērtējumu, ko veica ERAB prezidents, Gruzija kļūs par līderi nākamajā vilnī, kas virzās uz rietumu ekonomikas stila darbību. ERAB investīcijas un darbība Gruzijā uz, attiec, ir viens no lielākajiem, rēķinot uz iedzīvotājiem. Ir atvērta jauna filiāle Tbilisi un uzsākti projekti simtiem miljonu eiro vērt, vērtībā. Gruzijas ekonomikas reforma programma ir sākusies eh, pārliecinoši. Ekonomikas mm, pro, izaugsme pēc prognozēm pieaugs. Vēlamies vēl tālāk veicināt privātās investīcijas, izaugsmu un uzlabot eksportu konkurētspēju. Eh, tas viss parādās pagājušajā nedēļā publicētajā vērtējuma ziņojuma attiecībā uz Gruziju reformu prioritātes ir veicināt valsts investīcijas, uzlabot uzņēmē darbības vidi, reformēt izglītības sektoru un pār, uzlabot pārvaldību. Gruzijas ekonomiskais progress nenoliedzami atspoguļojas arī reitinga aģentūra vērtējumā. No BA3 uz BA2 esam saņēmuši paaugstinājumu, esam spējuši pretoties reģionālajiem šokiem. Kopā ar ekonomikas integrācijas procesu Gruzija ir pavirzījusies priekš arī sektorālā integrācijā. E, es, mēs esam pievienojušies tādām programmām kā Creative Europe un apvārsnes 2020. Esam tāpat arī guvuši priekšrocības no Erasmus un 131 partneru sarakstā esam e, augšgalā. Veiksmīgi sadarbojamies ar tādiem sektoriem kā transporta, komunikācijas, enerģija, veselības aprūpa, lauksaimniecība, pētniecība un novatorisms ar Eiropas Savienību. Tāpat arī dodam savu ieguldījumu Eiropas uzņēmumu darbībā Dienvidu Kaukāzu reģionā, centrālajā un Dienvidu e, Āzijā. Sniedzam. Esam pat pastiprināšu investīciju procesu ceļu infrastruktūrā, veidojam dziļjūras ostu, Melnī, ceļam dziļjūras ostu Melnajā jūrā un tam līdzīgi. Līdzdarbojoties enerģijas kopienā, veicinām enerģijas tranzītu projektus caur Gruziju un tādējādi dodam ieguldījumu energo apgādes drošībā Eiropas Savienībā. Īpaši gribu uzsvērt to, ka Gruzija joprojām ir viens no spēcīgākajiem ES sabiedrotajiem reģionā un arī svarīgākais drošības jomas partners, ko apliecina Eiropas globālā ārpolitika un drošības politika. Attīstam spēcīgu sadarbību arī cīņā pret terorismu, radikalizāciju, organizēto noziedzību, hibrīdu un kiberdraudiem naudas atmazgāšanu un turpinam darboties arī ēs krīzes pārvaldības operācijās eh, Malī, Centrālā Afrikā. Uh, un dodam savu ieguldījumu Eiropas stabilitātes veicināšanā un citur pasaulē. Šī mērķa vārdā pavisam nesenē es un Gruzija uzsāka strateģisku drošības dialogu, lai apspriestu kopēju interešu te tematus, kas ietekmē mūs, ietekmē reģionu un Eiropu kopumā. Esam parakstījuši operatīvo un strateģiskās sadarbības plānu ar Eiropolu, tas jau ir stājies spēkā un ar nepacietību gaidām iespēju uzsākt sarunas ar Eirojust. Dāmas un kungi, šobrīd gaidām austrumu partnerības samitu un esam, nu, labā formā. Daudz, kas ir ticis darīts, bet, nu, protams, ka darba priekšā arī dzen vēl daudz. Esam gatavi darīt vēl vairāk, nekā to mums prasa asociācijas nolīgums, jo mēs to darām mūsu nākotnes vārdā, lai būtu daļa no Eiropas Savienību un ne tikai tāpēc, ka mums ir jāķeksē kaut kā ķeksīšu sarakstā. Mums ir arī ļoti konkrēta vīzija par to, kā panākt maksimālu integrāciju Eiropas Savienībā. Savienībā sešos pamatvirzienos pirmām kārtām. Maksimālā pietuvināšanās e, tiesību aktu jomā un institucionālās prakses ziņā ar Eiropas Savienību izmantojot asociācijas darba kārtību un plašāk otrām kārtām integrācija īpašajās e, aģentūrās ES, lai mūsu aģentūras varētu spēcināt institucionālo kapacitāti, e, kopīgojot darbu ar Eiropas kolēģiem un tādēļ panākot lielu sadarbspēju jau pašā sāku, sākumā. Trešām kārtām Gruzijas līdzdalības efektivitātes uzlabošana ES programmās, tā lai priekšrocības būtu vienkāršāks gan ES e pilsoņiem, arī ES pilsoņiem šajā integrācijas procesā. Vēlamies eh, vēlamies uh, kultūras, ekonomikas un izglītības jomās integrēties. Ceturtām kārtām regulārs dialogs starp ES un Grūzijas analogajiem partneriem attiecībā uz sektoru politiku īsteno, izstrādu un īstenošanu. Tas radīs iespējas Grūzijas sektorālajai attīstībai saskaņā ar ES politikām. Piektām kārtām dialogu padziļināšana aizsardzības jomā, kas ļaus augstākajā mērā koordinēt ES drošības un aizsardzības struktūras ES iekšienē, kas tādējādi kalpos kopīgiem mērķiem, respektīvi mieru un stabilitātes veidošanai Eiropā un pasaulē. Kā jau minēju, pavisam nesen uzsākām šo dialogu un um, grasamies šo sadarbību ar Eiropas Savienību padziļināt. Sastām kārtām kopā ar politiskiem politisko integrāciju vēlamies panākt arī tīri fizisku integrēšanos ES iekšējā tirgu. Tas nozīmē integrēšanos tādās jomās kā transports, enerģija un komunikācijas. Visi šie projekti ir daļa no mūsu centieniem izveidot uh, eh, efektīvas starpsavienojumus ar uh, Eiropu. Mums ir jāizten, jā, vairāk uh, jā, jāveic investīcijas TNT un infrastruktūra tīklos, jāiesaistas dažādi veidi investīciju instrumentos, kas būs svarīgākais in elements šādu infrastruktūru, plašu infrastruktūras projektu īstenošanā, kā jūs redzat, ES un Gruzijas intereses ir sinhronizētas, un to pamatā ir kopīgas vērtības, kas paredzēts arī ES dibināšanas līgumos. Uh, Tas ļauj arī mums cerēt uz tālāku politisku integrāciju Eiropas Savienībā. Mums ir vajadzīgs jauns grūdienis, svaiga elpa, jāmeklē jaunas iespējas, kas ļautu dot pamatu šādas vīzijas sasniegšanai. Gaidot Austrum partnerības samitu, esam izstrādājuši četras prioritātes, ko, kam, par ko samitā vajadzētu runāt. Pirmām kārtām ES gatavība respektēt un atbalstīt eh, Gruzijas ES eh, ambīcijas un paturēt durvis atvērtas um, šai valstī otrām kārtām iespējas izstrādāt jaunus finanšu palīdzības instrumentus, kas ļautu piedāvāt palīdzību ref, ambi, ambiciozu reformu īstenošanā, un tie būtu tādi instrumenti, kas ļautu īstenot šo padziļinātās sadarbības un brīvās tirniecības jomas projektus, uh, E, palīdzot visiem austrumu partnerības partneriem un vienlaikus palielinot arī savus e, īstenošanas procesā esošās sviras e, fiziskā sada, fiziskie starpsavieno, starpsavienojumi, tirgus iespējas, uzņēmē darbības iespējas, izglītība var kļūt par vēl vienu politikas jomu, kas dotu reālu pietuvināšanos sabiedrībai, pamatojoties uz kopīgajām vērtībām, tam var būt ilgtermiņa sekas uz kopējo tālākās attīstības trajektoriju kā jau jūs droši vien būsiet dzirdējuši, esam uzsākuši Eiropas skolu politikas izstrādi, kas ļautu piedāvāt izglītību atbilstīgi Eiropas izglītības programmām e, visās sešās partneru valstīs šai projektā. Gribu teikt paldies komisāram Hānam par iniciatīvu. Un visbeidzot, tālāks atbalsts teritoriālas nedalāmības ievērošanai saskaņā ar starptautiski atzītajām robežām, un te ES, protams, ir aktīvi loma mierīga konflikta risināšanā. Tas Gruzijai ļoti svarīgi, kā jūs visi visi zināt, Eiropas parlaments joprojām turpinās Gruzijas teritorijas okupāciju, to īsteno Krievijas federācija. Krievijas federācija joprojām ir e, Dienvidu Osetiju, Dienvidu Abhāziju okupējušas un to pakļauj ar tāds augtiem integrācijas nolīgumiem. Tas ir solis tālāk uz e, aneksiju Viņi grib no, nu, īstenot referendumu, lai manītu šo reģionu nosaukumus un federāli to pakļaut Krievijas e, pārvaldībai. Turklāt Krievija intensificē arī savu militāro klātbūt nabos okupētajos reģionos. Tas ir drauds ne tikai Gruzijai, bet visam reģionam. Es tagad detalizēti tālāk par šo procesu negrasos runāt, bet gribu jums atgādināt, ka militārā bāze veido tālākas militārās struktūras, te runājam par trūkstošiem eh, cilvēku spēku klātbūtni. Šāda veida attīstība rada tālākas bažas, jo šie spēki tiek eh, pievilkti pie robežām arvien vairāk. Krievija traumē, traucē arī šo um, reģionu attīstību un starptautiskie pārstāvi tur netiek iekšā. Krievijas militārā klātbūtne Gruzijas okupētajās teritorijās liecina par to, ka Krievija ne, neievēro starptautiskās uh, drošības prasības un uh, tiesības. Jāintensificē process, lai m, e, tiek nostiprinātas robežas, um, robežu punkti pie okupēto teritoriju robežām palielinās arī noziedzīgā darbība šajās teritorijās, tiek nolaupīti iedzīvotāji tālāk, esam nobežījušies arī par etisko diskrimināciju, kas intensificēsies gan, ap, gan Dienvidu Apkāzijā, Apkāzijā, gan citur. Piedzīvojam vairākus incidentus eh, šogad, piemēram, arī Nahagorī rajonā, kur uh, kur etnisko gruzīņu mājas tiek nodedzinātas, iznīcinātas saskaņā ar to saukto Krievijas investīciju programmu, bet tas iet pretrunā jebkāda veida starptautiskajām īpašum un īpašumu tiesībām. Un tas ir solis uz tālu ceļā uz tālāku aneksiju. aneksiju. Šies, šo teritoriju iedzīvotāji tiek reģistrēti kā ārvalstnieki. Uh, un viņu tiesību samazināšana kā rezidentiem vai nerezidentiem varētu tālāk e, ietekmēt šo iedzīvotāju likteni. Pamattiesības šiem cilvēkiem netiek nodrošinātas. Viņi tiek pakļauti būtiskam spiedienam, lai viņi atteiktos no savām etniskajām saknēm vai dotos prom no reģiona. Abi šie okupētie reģioni neseņem iespējas eh, bērniem mācīties dzimtajā valodā. Ir eh, daudz bēgļu, kas no šīm teritorijām dodas prom, eh, arī etniskas tīrīšanas rezultātā viņiem netiek nodrošinātas pamattiesības. Viss šis process ir daļa no Krievijas stratēģijas iznīcināt gruzīņu identitāti šajos reģionos. Un Abhāzijas un Dienvidosetijas pievienošana Krievijai un šai kontekstā ES uzraudzības misija tika liekts, liekta pieeja okupētajām teritorijām, tādējādi man nevarēja tā pildīt savu mandātu, izmanto šo iespēju, lai vēlreiz pateiktos Eiropas Savienībai un visām dalībvalstīm, kas nosūtīja savus nu, novērotājus šai, šīs misijas ietvaros. Godātie kolēģi, Gruzijas valdība ne, vienmēr piekopusi mieglīgas konfliktu risināšanas politiku. Mēs izmantojam visus diplomātiskos uh, un uh, politiskos kanālus, lai risinātu šos jautājumus ar Krieviju daram to godprātīgi. Gruzija ir pilnībā īstenojusi visus eh, um, uguns pārtraukšanas noteikums. Gruzijas valdība vairāk kā te atklāt, atkārtojas, ka tā nevēlas pie, piemērot uh, spēku tā kā tas tika mm, noteikts Ženēvas sarunās. Turpinām iesaistīšanās un samierināšanās politiku šais terito teritorijās un vēlamies uh, lai Gruzijas Eiropas darba kārtība arī būtu pieejama iedzīvotājiem arī šīs okupācijas līnijas otrā pusē. Skaidrs, ka strikta startautiskā sabiedrības nostāja tīpaši no ES puses, kas bija vidutājs pamieru noteikšanā 2008. gadā, ir ļoti būtiska, lai nosūtītu skaidru vēsti, ka šāda veida eh, Krievijas politika iet pret teritoriālā nedalāmību, un tas nav pieņemams. Vēlos tāpat arī pateikties uh, ka jūs šim jautājumam pieskarties savā ziņojumā un ar nepacietību gaidu iespēju ar jums tālāk strādāt pie šī jautājuma. Paldies, ka turpināt strādāt pie runāt par teritoriālās nedalāmības principu attiec savos attiecīgajos dokumentos. Godātie draugi noslēgumā gribētu atk atkārtot, ka valsts panākumi austrumu partnerības ietvaros pēdējo gadu laikā ir ļoti būtiski. Lēmums piešķirt īstermiņa vīzas Um, Gruzijas pilsoņiem nebija viegls lēmums, ņemot vērā, kāda šobrīd ES ir migrācijas krīze, un tā kā šī ir pirmā reize, kad man ir iespēja runāt jūs komitejā kopš šī gada mārta, gribētu jums patiešām no sirds teikt paldies no Gruzijas iedzīvotājiem par šīm lieliskajām iespējām, ko šis lēmums piedāvā Gruzijas studentiem, uzņēmējiem, māksliniekiem un arī vienkāršiem iedzīvotājiem. Var jums arī apliecināt, ka esam izmantojuši visus iespējamos mehānismus, lai mazinātu jebkādas blaknes, kas šādam lēmumam varētu rasties. Esam uzsākoši veiksmīgu atpakaļ uzņemšanas politikas īstenošanu vajadzības gadījumā, snieguši plaši, īstenoši plaši informācijas kampaņu Gruzijā, skaidrojot pilsoņiem viņu tiesības un arī zem pienākumus. Un tā tad. Ārkārtīgi svarīgi ka tiekamies šai ļoti Gruzijai nozīmīgajā laika posmā un ka mums ir iespēja apspriesties par turpmākajiem soļiem, kas būtu sparami mūsu tālākajās attiecībās. Lielas paldies, ka piedāvājāt man šo iespēju un ar nepacietību gaidu iespēju atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Paldies, ministra kungs, un tagad mēs varam pāriet pie debatēm. Tā kā mūsu rīcībā ir nedaudz laika, tad eh, dodu divu ar pus līdz trim minūtēm eh, runātājiem. Vispirms Mamīkina kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es turpināšu latviešu valodā. Su ekscelence, godātais ministra kungs, sirsnīgi sveicu jūs ar lietu komiteja, it īpaši zinot, cik intensīvi jūs strādājat pie asociācijas programmas izcinošanas starp Gruziju un Eiropas Savienību sirsnīgi sveicu, ka jaunā programma ir, un tā ir ļoti ambicioza, un pilnīgi piekrītu jums par to, ka Gruzija ir viena no tam retajām valstīm pasaulē, kur um, vietēji cilvēki, kur pilsoņi tik stipri, tik dedzīgi atbalsta Eiropas ideju. Mēs zināmā mērā varam ar, ar, ar skaudību paskatīties uz Grūziju, jo dažreiz šķiet, ka Eiropas Savienības pilsoņiem Eh, nav vietām tādā atbalstā Eiropas ideja, kura ir, kāda ir Grūzijai. Īpaši es vēlētos pateikties eh, jūsu personā, jūsu valdībai un premjerministram par to, ka jūs pēdējā laikā izsniedzat ļoti daudz sociālu programmu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi cīņā pret bezdarbu un uh, dzīves līmeņa paaugstināšanai. Un uh, no savas puses vēlētos arī jums jautāt ja drīkstu. Kā jūs redzat savu lomu kā reģionā, savā reģionā, kā reģionālā valsts, jo skaidrs, ka to, ko mēs angļu valodā saucam par frontrunner, tātad nu, pirmā valsts ne tikai asociatīvu valstu rindā, bet arī pirmā proeiropeiska valsts Dienvidkaukazā. Tā ir taisnībā. Un kādu lomu, būdamā asociatīvā valsts ar Eiropas Savienību, Grūzija varētu sev paņemt, uzņemties Dienvidu Kaukazu reģionu. Paldies! Paldies, Mamikina kungam. Nākošais runātājs ir Laima Andrikienē, kas ir referente pār austrumu partnerību. Arī jūs rīcībā divas ar pus minūtes. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs. Liels prieks ir uzņemt jūs mūsu komitejā. Pirmkārt, Es vēlētos atzīt un uzteikt jūsu valsts sasniegumus gan Eiropas cedā, gan par demokrātiskām pārveidēm, gan arī par to, ko jūsu valsts ir paveikusi ceļā uz Eiropas Savienību. Ir acīm redzami tas, kā jūs to atzīmējāt, ka Eiropas integrācija ir ne tikai jūsu valsts ārpolitikas mērķis, bet arī skaidrs iekšpolitisks mērķis. Jūs esat sasnieguši daudz. Tomēr vēl ir daudz darāmā. Vēlos jautāt, kas ir būtiskākie izaicinājumi, ar kuriem jūs saskarāties, ja īstenojot eh, asociācijas nolīguma apņemšanos, kā arī Eiropas Savienības akī. Paldies! Nākošais runātājs ir Rebeka Harmsa, kas ir Euronistu parlamentārās asamblejas priekšsēdētāja. Very good morning. Also. Eh, labrīt. Arī no savas puses. Um, Un, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi tas, ka mēs varam uh, diskutēt par jūsu valsts attiecībām ar Eiropas Savienību, gan Eironest parlamentārajā asamblējā, gan ļoti svarīgajā sam eh, samitā, kas notiek šoruden Briselē. Very good uh, that uh, Georgia um, as well. Es uzskatu, ka Grūzija, tāpat kā citas partnervalstis, ir izlēmušas ne ir izlēmušas ne tikai par labu asociācijas nolīgumiem, bet arī uz to, ka tās koncentrēsies uz asociācijas nolīgumu īstenošanu. Jūsu valsts eh, progresē, ik viens to novērtē. Un šis darbs ir jāturpina. Domāju, ka mūsu darbs galvenokārt rudenī būs skaidrot Eiropas pilsoņiem to, ka asociācijas nolīgumi ir e, daļa no mūsu drošības stratēģijas. Tas nav tikai pieņēmums par to, kāda varētu būt labāka vai sliktāka attīstība mūsu kaimiņu valstīs, bet tā ir būtiski īstenošana asociācijas nolīgumiem, un tas attiecas ne tikai uz stabilitāti un ceļu uz demokrātīm mūsu kaimiņu valstīs, bet arī tas ir mūsu Eiropas Savienības drošības un stabilitātes interesēs. Un to es vēlos vēlreiz pasvītrot no savas puses. Ļoti svarīgi ir tas, ka jūs atzīmējāt reālās problēmas, kuras jums pastāv ar jūsu kaimiņu valsti, un līdz ar to kaimiņu attiecību stratēģija cieš no tā, ko mēs devējam par jau krietnu laiku par iesaldētiem konfliktiem. Šie konflikti nav tik iesaldēti, kā varētu likties, tie, tie uzsilst, un tas ir pilnīgi nepieļaujami. Un, uh, mēs nedrīkstam novērst to savu uzmanību no šī jautājuma, kad mēs runājam par asociācijas nolīgumu. Un jāapzinās, cik nopietna nasta ir šīs okupētās teritorijas. Mēs to apzināmies, ko tas nozīmē mūsu kaimiņu valstīs. Un tagad es vēlētos norādīt uz vēl vienu aspektu, kas tiek tik izrunāts starp mani un jūsu vēstnieku un Eiropas valstu vēstniekiem, un tas attiecas uz ļoti problemātisko notikumu attīstību Turcijā un to, kā tas ietekmē mūsu kaimiņu valstis. Es neizklāstīšu detaļas šeit, bet vēlos pasvītrot vēlreiz, kā manuprāt, gan Grūzija, gan Ukraina, gan citas kaimiņu valstis, ka tām ir jāvienojas ar Eiropas Savienību par kopīgu stratēģiju, par to, kā noraid, nepieļaut to, lai Erdogans turpina savas iekšējās stratēģijas arī ārpus savas valsts. Paldies, tā kā mūsu rīcībā ir eh, da vairāki runātāji, tad tikai divas minūtes var atvēlēt katram. Štetīna kungs. Paldies priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, lūdzu uzlieciet austiņas, lai dzirdētu tulkojumu. Ministra kungs, es pateicos jums par to, ka esat uh, atnācis uz mūsu sanāksmi, arī par pozitīvo pārskatu, ko jūs mums sniedzāt. Eh, ir svarīgi arī tas, ka jūs esat ieradies vienu nedēļu pirms Eironest sanāksmes, kas notiks Kijevā. Man ir jautājums par Eironestu. Ukraina un Grūzija ir ļoti uh, nozīmīgas Eiropas partnerības dalībnieces. kā uh, varētu attīstīties attiecības starp uh, Ukrainu un Gruziju un kā tā, šīs attiecības uh, var ietekmēt uh, Sakašvili pašreizējo darbību Kijevā. Verhovna Rada un kā Sakašvili kungs var ietekmēt attiecības starp Ukrainu un Gruziju? Sakašvili kungs bija prezidents, kurš cīnījās pret korupciju Gruzijā. Viņš iestājās par atteikšanos no padomju pagātnes un pagriez valsts attīstību Eiropas virsū. Viņš nav vienkārši privāta persona, tādēļ man ir šāds jautājums. Uh, Anna Gomeša. Man liels prieks jūs uh, redzēt mūsu vidū. Uh, ministra kungs, un uh, es gribu vēlreiz paust mūsu spēcīgo atbalstu demokrātijas konsolidācijā jūsu valstī. Mēs atbalstām jūsu valsts teritoriālo vienotību. Uh, iesaldētie konflikti tiešām ir ļoti dramatiski un arī um, okupācija ir ļoti sāpīga. Cilvēki ir arī bijuši spiesti pamest cimtās mājas. Mana kolēģe Rebeka Harmsa jums jautāja par uh, jūsu kaimiņu valsti Turciju un par to, vai jūs uh, nepakļausieties spiedienam slēgt skolas un deportēt Turcijas turkus pēc Erdogana prasības. Mūsu parlaments apsprieda Muktālī lietu, ka žurnālisti tika nolaupīts jūsu valstī un ka jūs, vai jūs varētu mums pastāstīt par izmeklēšanas gaitu, kā, kādi ir šīs lietas apstākļi? Jūs runājāt par veiksmīgo eh, konstitucionālo reformu, ko norāda arī Venēcijas komisija, bet jūsu prezidents ir uzlicis veto šim projektam un iebilst izmantot uh, pret tiešām prezidenta vēlēšanām, kas uh, ir uh, atceltas. Un es gribētu jautāt, kad tiks ieviesta proporcionālā vēlēšana sistēma jūsu valstī. Un vēl jautājums par tiesu sistēmu. Tiek ir ziņas, ka trešais uh, tiesu reformas posms ir uh, apstājies uh, un uh, ka uh, saistībā ar šo Gruzijas tiesnēsi uh, cilvēktiesību tiesā, ka šeit ir kompetenci jautājums. Minister, good morning. Can... Trevičus kungam vārds. Labrīt, sveicam jūs Eiropas parlamentā. Uh, mūsu uh, komitejā jūs vienmēr esat gaidīts viesis un sadarbības partneris. Šī komiteja ir sagatavojusi ziņojumu par Austrumu partnerības samitu, kurš notiks šā gada novembrī. Mēs uzskatām, ka joprojām ir e, nepieciešama diferenciācija, izmantojot principu e, iegūt vairāk ar lielāku ieguldījumu, tātad paredzot austrumu partnerību plus, kas būtu paredzēta valstīm, ar ko mums ir noslēgts asociācijas līgums un e, brīvās tirzniecības nolīgumi ja būtu šāds instruments jūsu rīcībā, kā jūs eh, praktiski uz to raugāties, kā eh, jūs eh, uzskatāt, kas būtu nepieciešams Grūzijai, Ukrainai, Moldovai? Un kā šī pastiprinātā ārstuma partnerības sadarbība īstenotos vai tā rosinātu arī uh, attīstīt reģionālo sadarbību, jo mēs uh, vēlētos, lai jūs uh, pastiprinātu sadarbību arī uh, savā starpā starp uh, Gruziju, Ukrainu, Moldovu un lai tas pozitīvi ietekmētu arī citas valstis, kuras varētu tam, uh, šai partnerībai vēlāk pievienoties. Tālāk Uh, šo svētdienu paredzētās pašvaldību vēlēšanas Grūzijā, ko, jū, ko mēs varam sagaidīt no Grūzijas, jo šai valstī atkal notiks viens demokrātijas eksāmens. Šofhauser kungs. Paldies, ministri kungs. Jūs runājat ļoti eiropeiskā valodā, jūs to pārvaldāt, un es eh, brīžām saklausīju tukšvārdību. Es gribētu nostāties jūsu vietā, un man ir jautājums, ko jums uzdot. Iedomāsimies, ka pēc pieciem gadiem Eiropā ir nonākusi nevis integrācijas, bet sabrukš, sadalīšanās procesā, jo tai nav izdevies atrisināt ekonomiskās aizsardzības un drošības problēmas eh, cita starpā. Grūzija, kas ir valsts ar divām kultūrām, starp divām kultūrām, starp Krieviju un Eiropu. Vai tā ir izdarījusi pareizo izvēli ar savu vienpusējo skatījumu pret Eiropu. Pēc pieciem gadiem, kad Eiropa būs tāda, kāda vairs tā no šodien, jūs būs, nosā, no, būs nonākuši pozīcijā, kur jums rietumos partneri vairs nav, un jūsu partneri austrumos turpinās pastāvēt. Un šajos apstākļos, vai jūsuprāt jūs īstenojat ārpolitiku savas valsts interesēs? Paldies! Paldies. Nākošais runātājs Korbins Mikē. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu poļu valodā. Paldies, priekšsēdētāji. Atgādinu, ka ir vēl viena problēma Gruzijā, kas ir bijusi padomi republika Aģārīģiešu. Tās autonomija sagrāva nevis jūsu valdība, bet sāka Švilvi valdība. Bet Osetija un Abhāzija ir etniski atšķirīgas no Gruzijas. Un tās baidās no Gruzijas valdības. Aģārija To pārvaldīja korumpēta valdība, bet tagad es dzirdu, kā Grūziju iepriekš vadīja korumpētā Sakašvili valdība. Jūs varat eh, runāt visu ko par Sakašvilī, bet korupcijas apkarošanā Sakašvilī izdarīja daudz laba Gruzijai. Yes, thank you very much and welcome, minister, once again. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Priecājamies jūs redzēt mūsu sanāksmē. Domāju, ka mēs liksim vilties visiem, kur cer uz Eiropas dezintegrāciju un ir vien, uz vienu roku ar maskāvu viņiem. E, es domāju, ka viņiem nekas neiznāks un jūsu izvēle būs bijusi pareiza un jūs esat uz pareizā ceļa uz Eiropu. Es vēlos apsveikt jūsu valsts vispārīgās orientācijas un uzsākt to ceļu. Lielākā daļa no manis iecerētā jau pateica citi kolēģi bet tagad ir jāuzdod konkrēts jautājums par uh, e, DCFTE uh, e, īstenošanu, kurās, kas ir brīvās tirzniecības nolīgumas, kas jūsuprāt ir visarežģītākais vietī, ir politiski šķēršļi vai cita rakstura šķēršļi, lai varētu šo tekstu ieviest un īstenot, un ja tā ir, tad kurā jomā par konstitūciju jau tik runāts, es vēlētos. Uh, pieminēt vienu jautājumu vēlēšanu likumā. Šķiet, jūs esat atteikušies no plāna paredzēt bonusus lielākai partijai vēlēšanu sistēmā. Ļoti labi, ka tas ir atcelts. Manuprāt, tā nebija pareiza doma. Arī citas valsts ir atteikušās no šādas sistēmas. Runājot par ārpolitiku. Izskanēja jautājums arī par Turciju. Tā ir viena no jūsu vieno kaimiņu valstīm un tāpat kaimiņš dienvidos citām Eiropas valstīm. Vai jūs neesat noraizējušies pār notikumiem šajā valstī, kas attālina šo valstu no Eiropas? Mēs esam noraizējušies par tās. Uh, iekšējo situāciju, vai tas ietekmē arī attiecības ar jūsu valsti. Paldies, paldies Gāleru kungam. Nākošais runātājs deputāts Frunzu Likā. Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētāji ministra kungs, paldies par jūsu prezentāciju, un es gribēju jautāt kādas jums ir uh, Gruzija attiecības ar Krieviju, vai notiek sarunas, un kā jūs reaģējat uz informatīvo karu, kas ir daļa no kiber uzbrukumiem, ko uh, Krievija īsteno pret Gruziju kopš 2008. Uh, gada pirmo uh, reizi Krievija izmantoja kiberuzbrukumus uh, Gruzijas militāriem spēkiem. Tālāk kāda ir bēgļu situācija, jo liels skaits gruzīņu nevar atgriezties dzimtajās mājās Dienvidu Osetijā un Abhāzijā. Eiropas uh, padome un citas organizācijas ar šiem jautājumiem strādā. Un vēl beidzot, man ir uh, es gribētu, man grūti saprast, tātad Eiropas Savienība un citas starptautiskās organizācijas 2008. gadā nereaģēja uz karu Gruzijā tādā pašā veidā, kā tās reaģēja pēc Krievu agresijas Austrum Ukrainā. Tas tā, attieksme nebija tāda pati. Un mans uh, viedoklis ir tāds, ka Grūzija ir jāuzņem Eiropas Savienībā pēc iespējas ātri, kad tiks izpildīti standarti un uh, pienākumi. Pēc Kipras modeļa Kipra tika uzņemta Eiropas Savienībā kaut arī uh, uh Kipras ziemeļus okupē Turcija. Un tādai pašai attieksmai jābūt pret Gruzijas republiku. Un tad Eiropas Savienība rādīs piemēru, ka Gruzija tiek uzņemta Eiropas Savienībā savās parastajās robežās. Un. Thank you. And, uh, thank you, Minister. For... Mūdīs kundze pēdējā runātā šajā raundā. Liels uh, paldies, ka esat pie mums atnācis, lai pastāstītu par sasniegumiem, par to, kas ir izdarīts Mēs tieši aug, tiešām augstu vērtējam to, ka jūs esat pie mums atnācis uz šo tikšanos un Eiropas Savienības Grūzijas attiecības mēs ļoti augstu vērtējam. Un viens no iemesliem ir arī tas, ka ir eh, tiešām eh, sasniegumi. Eh, es gribētu runāt arī par uh, to, ko ir guvuši pilsoņi, ne tikai par starp valdību attiecībām. Jā, tas tiešām ir uh, arī uh, liecina, tādēļ arī ir šis lielais atbalsts kolēģi jau jums apliecināja, ka mēs jūs uh, apbalstām. Tas ir izteikts gan mūsu rezolūcijā, gan arī uh, citādā veidā turpinot attiecības ar mums un Grūziju, un mēs īpaši atbalstām jūsu valsts teritoriālo vienotību. Uh, es vēlos jums to vēlreiz apliecināt. Tāpat jūs savā runā ļoti pamatoti norādījāt uz to, kas vēl nākotnē būtu jādara, jāattīsta, bet es gribētu zināt, kādas ir jūsu prioritātes šai sarakstā, tuvojoties Eironet sanāksmē un samitam Briselē, kādas ir jūsu galvenās prioritātes, domājot par um, nākotnē veicajiem pasākumiem. Paldies, kundze, paldies. Un tagad, ministra kungs, jūs rīcībā desmit minūtes, lai jūs varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Yeah. Thank you very much. Paldies. Par jūsu interesi par Grūziju, kas izskanēja šajā sēdē un par jūsu interesantajiem uzdotajiem jautājumiem. Tas vēlreiz apliecina jūsu atbalstu Gruzijai, Eiropas Savienības Gruzijas attiecībām, ko mēs augstu vērtējam un vēlamies eh, paust savu atzinību par to jums. Manā rīcībā ir tikai desmit minūtes, lai atbildētu uz daudziem uzdotajiem jautājumiem. Es tomēr mēģināšu īs sniegt atbildu uz katru no tiem. Sākšu ar Grūzijas lomu reģionā. Grūzija ir interesēta nodrošināt mieru, drošību un stabilitāti reģionām tā ir politika, pie kuras mēs strādājam, tās ir attiecības, ko mēs veidojam. Un tas ir arī dzinējs spēks mūsu īstenotajām eh, reformām un aktivitātēm. Mēs esam ieinteresēti būt par daļu no Eiropas drošības arhitektūras, kā arī Eiropas ekonomisko iespēju. Daļa mēs strādājam attiecību attīstībai ne tikai ar Eiropas Savienību, bet tāpat mūsu sadarbība ir ar Vidusāzijas valstīm, ar tālo austrumu valstīm. Mm Uh, Āzijas valstīm, tālajos austrumos, un mēs ticam, ka Grozija, kā uzticams Eiropas Savienības partners, var būt uh, labs starppunkts uzņēmēju darbības attīstībai starp Eiropas Savienību un Āziju. Jautājums par Turciju izskate, izskanēja vairāk kārtīgi. Mēs strādājam kopā ar Turciju pie strateģiski svarīgiem projektiem Eiropas Savienībiem, tādiem kā Baku, Tbilisi, dzelzceļš. Tas bija ilgi gaidīts projekts, piedaloties Azerbaidžānai, Gruzijai un uh, Turcijai, un tas būtu jauns savienojums starp uh, Āziju un Eiropu. Tāpat mēs strādājam pie tādiem strateģiskiem projektiem kā enerģijas un gāzes piegāde Eiropai. Kaspijas resursu piegāde Eiropas, uz Eiropas Savienību jau ir esoši cauruļu vadi, kā arī tiek izstrādāti jauni. Šie ir svarīgi strateģiski projekti, kas palīdz stiprināt mūsu labās attiecības, un mēs esam šo projektu veiksmīgu rezultātu atbalstītāji. Mēs ceram, šajos procesos, kuri šobrīd ir samērā strīdīgi un pretrunīgi starp Eiropas Savienību un Turciju, un jautājumos, jautājumi, kur ietekmē reģionu, tiks atrisināti, un ka mēs turpināsim mūsu kopīgo sadarbību, lai varētu stiprināt Eiro Atlantisko Savienību drošību Eiropā un ka mēs būsim partneri visās jomās. Tāpat mēs esam ieinteresēti sadarbībā ne tikai ar valstīm, kuras jau es uzskaitīju, bet arī mēs veidojam ļoti ciešas saiknes ar asociētajām valstīm izskanēja jautājums par Ukrainu, Moldovu un par to, kādai vajadzētu būt mūsu sadarbībai un kas būtu jādara Eiropas Savienībai, lai varētu stiprināt reformu procesu šajās valstīs, kā arī lai varētu stiprināt sadarbību starp šīm valstīm. Tādējādi mēs esam uzsākuši aktīvu dialogu gan ar Ukrainu, gan ar Moldovu kā asociētajām valstīm, lai varētu meklēt iespējas un ja, jaunus integrācijas pasākumus un pirmkārt varētu izmantot visu to labumu, ko var nodrošināt asociācijas nolīgums. Un šajā sakarā uh, spērt progresīvus soļus attiecībās ar Eiropas Savienību. Mēs esam interesēti asociēto valstu pa, veiksmīgā sniegumā, tāpat visu austrumu partnerības valstu veiksmīgā sniegumā. Mūsuprāt, austrumu partnerība ir ļoti svarīgs projekts visām dalību valstīm, un es ceru, ka tāds pats gars valda šeit un tieši tāds pats valdīs samita laikā. Tāpat ir Eh, atšķirības gan tuvināšanās līmenī, gan citās jomās sadarbībā ar Eiropas Savienību. Tomēr mūsu prāt Austrum partnerības pro, eh, projekts ir ļoti nozīmīgs un mēs saistām savu nākotni ar šo nozīmīgo projektu vienlaicīgi paturot divpusējās sadarbības ceļus atvērtus austrumu partneri attiecības valstīm un Grūzija turpinās strādāt divpusējā formātā ar Eiropu caur asociācijas nolīgumu un sperot citus progresīvus soļus. Tāpat piebildīšu atbildi šeit uz nākošo jautājumu par to, kādas ir būtiskākās prioritātes. Mēs esam uzskaitījuši sešas prioritātes mūsu divpusējā integrācijas procesā ar Eiropas Savienību, bet ja mēs runājam par visbūtiskāko prioritāti, tā ir politiskais atbalsts, kas ir jāturpina attiecībā uz Grūzijas Eiropas izveidu un centieniem. Tas eh, palīdzēs nodrošināt mums labākus panākumus nākotnē tālāk. Runājot par iekšējiem jautājumiem, bet vispirms es pabeigšu ar kaimiņa attiecībām izskanēja jautājums par Ukrainu un Gruziju. Mums ir ļoti ciešas saites ar Gruziju, mēs esam īpaši tās stiprinājuši šī gada laikā. Mūsu premjeras apmeklēja Ukrainu, tāpat Ukrainas prezidents apmeklēja Gruziju, un šīs attiecības ir balstītas uz valstu un nevis personu attiecībām. Mēs Ceram, ka neparādīsies personas, kuras radītu barjeras attiecībām starp mūsu valstīm. Iekšējie jautājumi tagad vispirms, runājot par konstitūciju. Pilnīgi noteikti mēs šeit runājam par ļoti progresīvu dokumentu, apstiprina Venēcijas komisija Un šis dokuments pārādz jaunas sociālas, pilsoniskas, vidas tiesības, mediju brīvību, tiesu sistēmas neatkarību. Un pirmo reizi, kā jau es sacīju, grozīs e, vēsturē ir ieskicēta Eiropas un Atlantiskā trajektorija. Šis ir ļoti svarīgs dokuments, kas veido pamatu Eiropeiskai Gruzijai. Un mēs uzskatām, ka tu, tuvāko gadu laikā tas eh, būs labi redzams visiem, gan valstī, valsts iekšēnē, gan ārpus tās. Šīs pārmaiņas nodrošinās vairāk politisko plurālisma un eh, vairāk iespēju opozīcijai. bonus sistēma atcelšana bija vēl viens solis, ko spēra valdošā partija eh, šajā virzienā, kā arī aicinājums eh, ievēlēt prezidentu tiešā veidā. Tas attieksies uz jauno vēlēšanu sistēmu, gan prezidenta, gan parlamenta ievēlēšanu sistēmu Tas notiks 2024. gadā kopā, tad šis ir nozīmīgs dokuments visai valstī. Tā, par, runājot par citām vēlēšanām, šobrīd ir pirms vēlēšana procesa, 21. procesā, ne, eh, oktobrī ir paš, pašvaldība vēlēšanas mēs esam izsūtījuši un uzņēmuši novērotājus gan vietējos, gan SAO, gan no Eh, citām institūcijām, un visi paziņojumi pagaidām rāda, ka norit brīvs un taisnīgs vēlēšana process, un ka tas būs vēl viens no mūsu demokrātijas panākumiem. Gruzija. vēlas nodrošināt tiesības un iespējas visiem mūsu pilsoņiem. Eiropīska Gruzija ir Gruzija ar Eiropīskiem standartiem integrēta Eiropā ir veids, kā apvienots mūsu Abhāzijas, Osetijas pilsoņus. Tādā vidē, kas būtu noderīga visiem Gruzijas pilsoņiem, un mēs darām visu, lai mūsu demokrātiskās, ekonomiskās attīstības labumu un mūsu Eiropas darba kārtības uh, sasniegumi būtu pieejami visiem mūsu pilsoņiem. Runājot par iekšēji pārvietotām personām un okupētajiem reģioniem. Mēs esam pieņēmuši ļoti būtiskus lēmumus ģenerālajā asamblējā no un cilvēktiesība padome pirmo reizi tās tika pieņemts martā pār to, kā augstais komisārs apmeklēs okupēt e, šīs pārvietotās personas. Mēs esam saņēmuši atbalstu no Eiropas valstīm šai rezolūcijai un mēs ceram darbu turpināt ar jūsu atbalstu, lai šie starptautiskie instrumenti varētu darboties un sniegt rezultātus par iekšēji pārvietotām personām. Mēs šogad esam saņēmuši lielāku atbalstu nekā iepriekšējos gados, un Eiropas padomē tiek sagatavoti regulāri ziņojumi, ko sagatavo ģenerālsekretārs ministri, kur ir runa par pārkāpumiem no Krievijas puses un par to, kā e, tā īsteno kontroli okupētajās teritorijās un par pienākumiem, kas tai būtu jāīsteno. Ar to nav pietiekami. Mēs sadarbojamies ne tikai ar starptautiskajām uh, organizācijām, bet tādos formātos kā Ženēvas diskus, diskusijas, un mēs ceram, ka pienāks brīdis ar jūsu, ar dalību valstu un Eiropas Savienības atbalstu, kad šis jautājums tiks skatīts pienācīgā veidā, iekšēji pārvietotās personas varēs atgriezties mājās, un, un vienota Grūzija pastāvēs tā savā starptautiski attīstīt, eh, atzītajās robežās. Atvainojiet, ka es nevaru atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem ierobežotā, ierobežotā laika dēļ, bet mēs turpināsim dialogu nākotnē. Paldies ministram par, eh, par šo viedokļu apmaiņu un atbildējumu uz deputātu jautājumiem.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 So, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir piektais punkts. Thank you. So we have... Mums ir laiks, lai Tātad izskatītu šo punktu īsumā. Tas ir gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu. Tās ir mans eh, ziņojums. Eh, mums notiks otrā viedokļa apmaiņa. Pateicos visiem kolēģiem, kuri ir devuši ieguldījumu darbā pie šā teksta, it īpaši pateicos politisko grupu ēnu referentiem. Mums notika ļoti interesanta sanāksme. Mēs vienojāmies par 24 kompromisa grozījumiem ēnu referentu sanāksmē pēc uh, atsevišķu kolēģu lūguma esmu uh, sagatavojis vēl uh, papildu kompromisus par kopējo ārpolitikas un drošības politiku, lai dotu tādu pārliecinošu signālu runājot par attīstību tuvējos austrumos, Irānā. Ir arī punkts par budžetu, balstoties uz budžeta komitejas atzinumu. Es ceru, ka šie ar šiem jaunajiem ierosinājumiem no, galīgais teksts būs pilnīgs un nobeigts. Gribu jums atgādināt visiem, ka mums ir ziņojums par KDP un reģionālie uh, ziņojumi vēl sekos, un mana pieeja ir ne tik daudz uh, koncentrēties uz atsevišķām valstīm vai reģioniem vai kontinentiem, un arī um, atturēties no tāda aprakstoša enciklopēdiska uh, stila šajā ziņojumā, bet drīzāk runāt par KDP stratēģiju. Tātad pateicos visiem ēnu referentiem, politiskām grupām un tagad došu vārdu ēnu eh, referenti. Tātad eh, Flegenšteina kungs nevarēja ierasties, tāpēc uzstājas eh, Pirikundze. Jā, paldies, es tiešām pārstāvu Kurtu Flegenšteinu, viņa un S un D grupas vārdā. Uh, gribu norādīt, ka tiešām šī ēnu referents sanāksme ir bijusi ļoti uh, liederīga un sagatavotie kompromisa grozījumi uh, nodrošina, ka teksts būs labs uh, un nav tādas koncentrēšanās atsevišķām valstīm, bet ir līdzsvarots dokuments izstrādāts un uh, pateicība jums un ēnu referentiem par uh, labo sadarbību. Paldies par laipnajiem vārdiem, uh, Katī Pirī, un tagad. Good morning, thank you. Tagad uh, uh pētkungs uh, Alde grupas vārdā mēs atbalstām šo labo līdzsvaroto tekstu, ir iekļauti daudzi problemātiski jautājumi Piemēram, tas, ka eh, diemžēl turpinās Krievijas vardarbība Ukrainā, tāpat eh, cīņa pret terorismu, migrācijas kā globālais spēlētājs. Eh, svarīgi, labi ir arī, ka svarīgi jautājumi ir īpaši atrunāti, piemēram, vajadzību pret, pēc uh, aizsardzības uh, jomas sadarbības Eiropas Savienībā. Vēl viens temats, kas kļūst arvien nopietnāks, ir uh, kiber drošība. Tas arī ir jāiekļauj aktīvāk KDP, protams, strādājot roku rokā ar NATO. Pateicos, pateicamies referentam, ēnu referentam un mūsu grupa atbalsta šo dokumentu. Paldies tam tam poetam. Un tagad Lēzings kundze go NGL vārdā. Paldies, lai gan Eh, referenta pieeja ir pēc iespējas praktiska, gatavojot šo ziņojumu un runājot arī par eh, kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kas ir šī temata, bet tomēr mēs uzskatām, ka problemātiski ir tas, ka uh, nav uh, ņemts uh, vērā tas, ka konfliktu cēloņi pamatā ir sociāli un arī nav runāts par klimatu pārmaiņām un uh, līdzīgām lietām, ka šīs problēmas nevar atrisināt militārā veidā. Mūsu priekšlikumi kompromisos nav iekļauti. Tomēr no mūsu uh, viedokļa ir arī uh, labi priekšlikumi šajā tekstā. Īpaši atbalstām 8 un 17 kompromisu un nepievērsīšos saturam, bet uh, citos uh, ir arī kompromisi, kuros nav, kuri nav savietojami ar mūsu pamatu nostādnēm, un ir kompromisi, kur ir labējo un fašistiski poli, populistisko partiju viedokļi ir ņemti vērā. Un uh, Uh, nekādi grozījumi, diemžēl, netika izdarīti, un mēs iesniegsim mazākuma viedokli šajā jautājumā. Paldies Lēzings kundzei. Nu, jā, gaidām. Šafhauser kungam tagad vārds lūdzu. Nu, varu manu vārdu arī tā vāciski izrunāt, jo es, mana dzimta ir Šveicas vāciešu saknēm. Mēs uh, neatbalstīsim šo tekstu, bet, nu, šeit tādas franču vācu debates atvainojos. Tātad, ja klausos mūsu priekšsēdētājā, kurš atbalstot šo tekstu, uh, jo tur ir runa par Eiropas suverenitāti, ko es neatbalstu, vai arī par, nu, varbūt netiko skaidri, bet tomēr ir attiekšanās no nacionālā skatījuma, nu, tad ir jābūt konsekventam. Tas nozīmē, ka tad būtu nepieciešams tiešām eirozonas budžets vai e, reāls Eiropas budžets e, bet šobrīd tieši Vācija tam nepiekrīt. Tad nu ir jāzina, ko mēs gribam, vai nu kā mēs visu skatāmies no nacionālās perspektīvas, noraidām Eiropas suverenitāti, vai arī mēs uh, domājam tā eiropeiski, kā jūs to darat, bet tad ir jāatzīst, ka Eiropai būs nepieciešams Eiropas budžets. Nevar teikt no vienas puses teikt, ka esat Eiropiec, un otras puses noraidīt Eiropas budžetu. Paldies, tas arī viss. Paldies Šafhauser kungam. Vai ir vēl kādi komentāri? EKR, zaļie, EFD, D, nē, nē, nav komentāru. Tad es vēlreiz atgādināšu darba grafiku. Balsojums komitejā notiks 6. novembrī un plenārsēdē balsojums paredzēts decembrī. Paldies par jūsu ieguldījumu. Un tagad sastais darba kārtības punkts. Mēs apsteidzām paredzēto darba grafiku par 15 minūtēm. Tas ir ieteikums padomēji komisijai un EADD par Hongkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai. Un tagad dodu atkal uh, priekš sēdes vadīšanu nododu Kuzokungam. Bueno, vamos a celebrar el punto 6, un debate sobre. Tagad eh, sastais darba kārtības punkts notiks debats par ieteikumu padomē komisijai un EADD par Hongkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai. Tas ir viens no svarīgākiem tirzniecības un finanšu centriem pasaulē. Hongkongs iedzīvotājiem ir augsts dzīves līmenis. Uh, dodu vārdu Alinam Smitam, kurš ir referents un ir pirms trim nedēļām sagatavojis ieteikumu projektu. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Īsumā iepazīstināšu jūs ar šo ieteikumu. Sirsnīgi pateicos Pavlo un Samuelam no mūsu grupas darbiniekiem, tāpat sekretariātam. Uh, esam tikušies ar ieinteresētām pusēm, ar uh, Hongkongas un Ķīnas pārstāvniecībām, ar uh, mūsu pārstāvjiem Hongkongā. Visiem bijusi tāda ļoti atvērta pieeja. Mēs arī centāmies pēc iespējas uh, pieiet faktuāli, runāt par faktiem, ņemot vērā to, ka dalību valstīm ir atšķirīga pieeja, bet mēs runājam par vērtībām, par faktiem, par uh, reālo situāciju Hongkongā, kas ir svarīga ES partnere. Un uh, mēs uh, ne centāmies pārāk kritizēt un kratīt pirkstu, jo daudz ko varam arī mācīties uh, atjaunojumās enerģijas jomā, atkrituma pārvaldības jomā, varam uh, sadarboties. Tāpat ir uh, runa par demokrātiju, tiesiskumu, par vienu valsti ar divām sistēmām. Es aicinu kolēģus arī iesniegt grozījumus, tā mēs varēsim uzlabot šo tekstu un tad varēsim ar lielu vairākumu arī to apstiprināt balsojumā. Paldies, tagad vārds ēnu referentiem. Referentiem vispirms Šuits kundzei vārds pateicos autoram par sagatavoto ziņojumu projektu, pateicos arī darbiniekiem, kas palīdzēja šai darbā. 24. oktobrim var iesniegt grozījumus, un mēs jum, centīsimies jums palīdzēt uzlabot šo ziņojumu. Mēs zinām, ka Hongkong ir svarīga tirniecības partnere Eiropai, tādēļ mums rūp arī demokrātiskā situācija. Jūs jau pieminējāt to, ka ir viena valsts ar divām sistēmām, tas arī ir jāņem vērā. Un tādēļ Hongkonga ir 15. vietā ES tiešo partneru sarakstā. Es domāju, ka tas atspoguļosies šai ziņojumā e ES un. Hongkonga ir padziļināta sadarbība augstākās uh, izglītības jomā Erasmus Plus programmas ietvaros un citu mobilitātes programmu ietvaros, un eh, viņiem ir sadarbība ar uh, vairākām Eiropas universitātēm, un uh, ceru, ka šis uh, ziņojuma projekts beigās būs uh, tiešām ļoti labs, pēc tam, ka tur būs iekļauti arī grozījumi. Paldies! Paldies! Nākamā runātājs ir Lainenkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es atvainojos ēnu referentu Pikulas vārdā, kurš nevarēja piedarī, piedalīties, bet viņš. Uh, Es darbojos Ķīnas delegācijā un šis jautājums mani interesē. Pateicos par šo ziņojumu projektu. Tas dod labu pārskatu par situāciju Hongkongā 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai. Mēs neesam pēdējo gadu laikā īpaši lielu uzmanību veltījuši Ķīnai, nu, tikai rezolūcija par pazudušajiem grāmattirgotājiem bet uh, par situāciju šajā pilsētā mēs uh, neko daudz nerunājām, un tādēļ šī rezolūcija nāk īstā laikā. Tiešām bija pienācis brīdis mm, pievērsties šai uh, dinamiskai pilsētai. Tātad um, ir uh, jārunā arī par to viena valsts, uh, divas. Uh, sistēmas, tas tika solīts uz 50 gadiem, jau ir pagājuši 20 gadi, vēl 30 gadi eh, ir mums priekšā, kad šis status pastāvēs, bet ir arī zināma Pekinas iejaukšanās demokrātiskajā procesā attiecībā uz demokrātiskām kustībām Nu, žurnālisti īsteno pašcenzūru, viņi nevar rakstīt, ko vēlas, un tad arī šie uh, grāmatu tirgotāji un līdzīgi uh, notikumi. Un, uh, nu, kā tas saskan ar uh, solījumu par to, ka Hongkonga būs demokrātiska ar uh, neatkarīgu tiesu sistēmu, neatkarīgu uh, presi un uh, pilsoņu tiesību aizsardzību. Protams, ir cilvēktiesību aizstāvji um, aktīvi darbojas. Ir arī cilvēki, kuri uh, iestājas joprojām par Hongkongas neatkarību, nevis par vienu valstu ar divām uh, sistēmām. Mums ir arī jāpaturprātā, kā mūsu komentārus uztvers. Referents runā arī par to, kādas problēmas ir lielai pilsētai, kurā dzīvo daudzi miljoni iedzīvotāji, gan attiecībā uz energoapgādi, uh, at atkritumu mm, apsaimniekošanu, migrāciju, un tas arī jāpaturprātā runājot par Hongkongu. Manuprāt, Eiropas eh, Savienība dara pareizi, veidojot ciešas attiecības ar šo daudz miljonu uh, Uh, pilsētu tirzniecības centru. Man ir tiešām prieks piedalīties darbā pie šā ziņojuma. Paldies, Velderkungs! Ja, dank u wel. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, ik heb... Paldies, priekšsēdētāji. Smitkungs, es iepazinos ar jūsu ziņojumu un it īpaši ņemot vērā e, preses, e, presē rakstīto par stāvokli Hongkongā pēdējā laikā. Papildus Hongkongiešu izklāstam ir vēl uh, attieksme, viņu attieksme pret kontinentu, pret Ķīnas Tautas Republiku, un pēc iepazīšanās ar jūsu teksta es redzu, ka jūs ārkārtīgi precīzi esat atspoguļojis sit situāciju. No savas puses viena piezīme. Jūs runājat par principu viena valsts, viena sistēma. Es domāju, ka jābalstās ir uz to, kā sacīja kolēģis Lēnenes, ir jāņem vērā to, kas ir noticis ar šiem izdevējiem un jābūt niansētākiem, eh, runājot par līdzsvaru attiecīgajā paragrāfā. Varbūt vajadzētu atspoguļot precīzi gan faktus, gan arī to interpretāciju. Un tāpēc es domāju, ka nākošajā sanāksmē mums būs vienkārši lielisks ziņojums sagatavots. Paldies, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs, deputāts Paits. Piekrīt kolēģiem, ka šis ir ļoti spēcīgs teksta projekts, kā jūs zināt. Uh, Eh, Hongkonga ir izveidojusies par dinamisku atvērtu sabiedrību, un mums ir jāuzskata, ka vienu valsts divas sistēmas princips ir nozīmīgs sastiegums. Ir, tomēr ir vairāki jautājumi, kas ir satraucoši, taiskaitā uh, oponenta aizskaršana, preses brīvības apspiešana, kontroles pieaugums. Uh, cilvēku pazi, pazušana eh, un citi jautājumi ir satraucoši. Tāpat arī ņemot vērā spriedz Korejas puselā, mums ir jādomā, kā risināt Ziemeļkorejas naudas atmazgāšanas problēmu Hongkongā. Paldies! Paldies! Un do, do vārdu referentam. Well, thank you. Well, thank you, colleagues. Uh, Referentam. Paldies, kolēģi. Mēs, mums ir jāapzinās, kā ir teksts jāsagatavo gan diplomātisks, esmu gandrīz, ka mēs esam uzsvēruši daudz aspektus, kā universitātes sadarbības, ekonomiskās saiknes un Un tāpat domāju, ka 20. gada dienu Hongkongas e, šī veida pastāvēšanai ir būtisks mirklis. E, tāpat ir zināmi spēki, kur vēlētos panākt e, Hongkongas neatkarību, taču mēs esošo situāciju neapst neapstrīdam. Mēs varam ņemt vērā debatas, kādas pastāv Hongkongā, taču es uzskatu, mums ir jāatspoguļo realitāte. Belderkungs sacītais par labāku līdzsvaru esmu ļoti atvērts šiem aspektiem un esmu gatavs skatīt e, grozījumu šajā sakarā, runājot par naudas atmazgāšanu un ziemeļu e, Koreju šīs lietas nenotiek izolēti tikai Hongkongas sakarā, mums ir jāņem vērā Taivanas un, un citi jautājumi, tāpat arī, arī atzīmēšu, ka jau pirms daudziem gadiem naudas atmazgāšanas problēma pastāvēt. Katrā ziņā esmu gandarīts par konstruktīvajiem komentāriem un ar prieku gaidīšu jūsu grozījumus. Paldies, Mita kungs, atgādinu, kā grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. oktobris, tas ir otrdien. Būs nākošā afets sanāksim 20. novembrī, un ar to mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu, un tā kā nākošais punkts ir kopīgā sanāksme ar attīstības komiteju, mēs varam pazert kafiju līdz pulksten 11.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

Colleagues, the last point. Dārgie kolēģi, turpināšu vadīt sēdi spāņu valodā. Mūsu šodienas darba kārtības eh, pēdējais punkts ir stāvoklis Centrālā Afrikas Republikā. Šo jautājumu mēs skatīsim kopīgi ar attīstības komiteju. Es gribētu sveikt mūsu vidū referentus no uh, institūcijiem, kas ir Kuns Verveke, rīkotāji direktors Āfrikas jautājumos, Karla Montesi, kas ir centrālās un rietuma Āfrikas valstu attīstības koordinācijas jautājumos direktori, kā arī Susanna Malauna, kas ir Ziemeļrietuma un centrālā Āfrikas nodaļas vadītāja. DEFCO un EFCO ģenerāla direkcijās attiecīgi, kā arī sveicu mūsu vidū Nažat Rošdī, kas ir rezidējošais koordinators, humanās palīdzības koordinators, UNDP pastāvīgais pārstāvis. Viedokļa apmaiņa notiks divās daļās. Pirmkārt, globālais skatījums no Eiropas Savienības puses, uzklausot mūsu institūciju pārstāvis un eh, jautājumu un atbilžu sesijā mēs varēsim uzklausīt īpašo pārstāvi no Minuskām. Septembrī no ģenerālajā asamblēģā Centrāla Āfrikas prezidents pasvītroja tos nozīmīgos izaicinājumus, ar kuru saskars viņa valsts. Diemžēl 17. gadā drošības situācija valstī ir nopietni pasliktinājusies, pieaugot vardarbībai nobruņoto e, grupējumu puses, kas izraisa ciešanas un pieaugošo par skaitu. Ir nepieciešams atbalsts no starptautiskās sabiedrības, un tāpēc ir ļoti attiecīgi šodien runāt par stāvokli centrālā eh, Āfrikas republikā visos aspektos - drošība, eh, attīstība un humānā palīdzība. Pirms dodu vārdu eh, runātājiem dodu vārdu DV priekšsēdētājam Esterios Kolgū. Lai paldies, Javierš! Paldies komisijai, paldies ārējās darbības dienestam par šo iniciatīvu informēt mūsu abu AFET un DEVE komitejas deputātus par stāvokli Centrālā Afrikas Republikā. Šobrīd mums ir ne tikai jārunā par šo valsti, bet arī jāmeklē atbildes tam, ko mēs varam darīt nākotnē. 2014. gadā centrāla Āfrikas republika tika uzskatīta kā bāreņu valsts, jo tā saņēma visai pieticīgu atbalstu no starptautiskajiem uh, um, donoriem, neraugoties uz to faktu, ka tā, tās iedzīvotāji ir viena no vistrūcīgākajiem visā kontinentā, ņemot vērā kolonoli, koloniālisma, konfliktu sekas, sapērsumus un eksploatāciju, kā arī atbildīgu un darboties spīgu valsts institūciju trūkuma dēļ. Krīze iestājās 2013. gadā un e, praktiski viens miljons centrāla afrikāņu, jeb 20% iedzīvotāji ir pārvietot 2014. gadā pēc krīzes starptautiskā sabiedrība un it īpaši Eiropas Savienība uzņēmās stiprināt mieru un veicināt attīstību. Kopš 2014. gada trīs dalībvalstīs - Francija, Vācija, Niderlande - ir izveidojušas trasta fondu sākotnēji 64 miljoni eiro, kas tika palielināts līdz 230 miljoniem eiro Uh, ar vēl atlikušiem 110 miljoniem. Diemžēl. Centrālajos mēdījos mēs maz dzirdam par pašreizējo situāciju Centrālā Afrikā. Bet šķiet, ka stāvoklis nav uzlabojies kopš pirmajām starptautiskajām iniciatīvām. Ir dažas labas vēstis, jūlijā Āfrikas Savienības vadībā jauna ceļu kārta ehm, par samierinošanos tika pieņemta, bet vardarbība turpinās un tas ir satraucoši. Gan humanitārā, gan drošības situācija ir satraucoša, kā tas ir norādīts starptaut nesenā pētījumā, ko ir sagatavojuši Human Rights Watch, tiek nogalināti civiliedzīvotāji, eh, eh, seksuālās vardarbības gadījumi, piespiedu pārvietošana, praktiski visas situācija draud izkļūt no kontrolas. Jūlijā iekšējo, iekšēji pārvietoto personu skaits pārsniedza pusmiljonu. Un praktiski tikpat daudz uh, ir patvēruši, meklējuši patvērumu kaimiņu valstīs. Bet mēs visi zinām, kā situācija pasliktinās, mēs saskaramies ar daudziem izaicinājumiem, un šobrīd mēs varētu meklēt atbildes uz būtiskiem jautājumiem. No tiem viens, kā pārveidot valsti par struktūru, kas būtu atbalstoši un darboties spējīgi. Otrkārt, kā ekonomikas balstās uz izspiešanu, vardarbību un konfliktu par tādu, kas eh, nodrošina mieru. Treškārt, kā ierobežot vardarbību un atbruņot un reintegrēt bruņotos kaujiniekus, kā vērsties pret nesodāmību, un kā panākt samierināšanos. Nākošais jautājums - kā panākt to, lai visteidzamākās humanitārās vajadzības tiek uh, apmierinātas un visbeidzot? Kāda loma varētu būt kaimiņu valstīm, Eiropas Savienībai, ANO, papildus līdz šim paveiktajam? Tie ir kritiski jautājumi, un tagad es dotu vārdu Koenam Vervakam, kas ir uh, rīkotāja direktors Āfrikas jautājumos, lai viņš palīdzētu mums rast atbildes. Jūs paldies, labrīt. Vispirms uh, pateicos par iespēju apspriest situāciju Centrāla Āfrikas Republikā un arī par uh, to, kā tiek uzdoti pareizie jautājumi, un mēs visi kopīgiem spēkiem centīsimies uz tiem atbildēt. Vispirms vēlos īsumā atgādināt uh, kāds bija sākums 2013. 14. gadā Centrālā Āfrikas Republika piedzīvoja smagāko krīzi valsts vēsturē, notika starp kopienu uh, vardarbības starp selekām un uh, pretbalakas uh, grupējumiem uh, šos kara darbību spēja apturēt Francijas militārā iejaukšanās ar Sangaris Uh, vienību un pēc tam arī ES uh, iesaistījās miera uzturēšanas misijās, lai stabilizētu situāciju, bet ar to vēl nepietika un bija nepieciešams domāt gan par attīstības, gan uh, politisko pieju. Attīstības jomā gribētu uh, uzsvērt to, ka 2016. gada uh, novembrī Frederika Mogherini organizē Briseles konferenci. Pēc vēlēšanām jaunā valdība informēja par attīstības un miera stiprināšanas plānu un tika paredzēts piešķirt 2 miljārdus eiro atbalsta pārējais periodam un valsts atjaunotnēji vēlēšanas 2015. un 16. gadā notika vēlēšanas, tās finansēja Eiropas Savienība lielā mērā, un ņemot vērā sarežģītos apstākļus, rezultāti bija ļoti veiksmīgi un, un noved pie politiskā pārējais perioda, palīdzēja atjaunot uh, sabiedrisko kārtību un uh, valstī un uzsākt dialogu ar uh, prezidentu par spīti šim stabilizācijas procesam un starptautiskā sabiedrības vērienīgam atbalstam jākonstatē, ka 2016. gada beigās un arī šogad esam konstatējuši ievērojumu drošības situācijas pasliktināšanos un kara darbības atjaunošanos. Viens no svarīgākiem elementiem ir valdības nespēja nodrošināt labākus dzīves apstākļus un drošību valsts iedzīvotājiem esam arī piedzīvojuši to, ka dažādu grupējumu cīņai atkal ir atsākusies. Jau vairāk nekā 800 cilvēku ir nogalināti šī gada pirmajā pusē. Un uh, gandrīz 1,2 miljoni pārvietoto uh, personu atkal ir šai reģionā. Tas skar visus valsts daļas, izņemot galvaspilsētu. Eh, tātad grupējumi cīnās par kontroli un piekļuvi resursiem, eh, zeltam, divantiem, tāpat eh, ganībām un citiem dabas resursiem. Tātad nav nodrošināta sabiedriskā kārtība valstī un kartumas valdībai ir grūti īstenot savas funkcijas. Pēdējo uh, mēnešu laikā ir pieaugusi starp etniskā un kopienu spriedze ar tādiem reliģiskiem piesitieniem, un tas ir ļoti satraucoši, nozīmē arī, ka izplatās naida runa, dažādi boikoti un vardarbība, tīpaši dienvidu austrumos, kas līdz šim bija lielā mērā pasargāta no uh, vardarbības Eh, jo tur ir tiešām vēršanās pret atsevišķām etniskām grupām. ANO misija ir eh, jānodrošina miers un stabilitāte. Viņi dara visu, eh, ko var, lai aizsargātu civiliedzīvotājus, apturētu vardarbību, bet ir grūti uh, Eh, īstenot eh, šo mandātu un arī šiem spēkiem notiek uzbrukumi, ir nogalināts vairākas zilās ķiveres šogad. Minus, kas aktīvākais komponents ir tieši no Portugāles, kas nodrošina ātrās reaģēšanas uh, vienības. Eh, notiek strateģiskā minuska mandāta pārskatīšana arī Ņujorkā un ceram, ka misija tiks no, eh, nostiprināta. ANO ģenerālsekretārs Gutjēres eh, ir uh, publicējis paziņojumu. Jūs noteikti dzirdēsiet vairāk par to no ANO kolēģa. Ir skaidrs, ka pat palielinot kapacitāti minuska nespies, eh, nespējas nodrošināt eh, stabilitāti valstī, tam eh, ir nepieciešams politisks process un jāveic arī reformas drošības jomā. Eiropas Savienība ir izveidojusi militārās apmācības misiju, lai ap apmācītu trīs Nacionālo drošības spēku bataljonus līdz 2018. gada septembra beigām, kad beidzas e, šīs misijas mandāts. Un tas viss iekļaujas drošības e, jomas e, reformās un pārstruktūrēšanā. Mēs šobrīd strateģiski izvērtējam misijas darbību, izskatot iespēju pagarināt tā mandātu uz diviem gadiem un turpināt uh, sniegt atbalstu policijas un žandarmērijas rīcības spējas stiprināšanai. Kā jau es norādīju, vienīgais risinājums ir visaptverošs politisks risinājums miera, līgums ar uh, nemierniekiem un izlīguma process šāds process mūsu skatījumā, un es domāju, ka tam piekrīt visi, ir eh, tātad jāvada likumīgai valdībai, kas ir ievēlēta kotīgās eh, vēlēšanās, ir nepieciešams arī starptautiskās sabiedrības atbalsts mēs esam nosūtījuši pieredzējuši ekspertus, kas sniedz palīdzību prezidentam un viņa uh, komandai sarunu procesā un uzņēmas vadošo lomu. Eh, ir eh, Eiropas, eh, es atvainojos, Āfrikas iniciatīva, Āfrikas Savienība ir uzņēmusies sapulcināt visas Centrāla Āfrikas Republikas kaimiņu valstis un uh, Viņi uzņēmas lielu atbildības daļu šai procesā, jo viss šie nemiernieku kustības ir saistītas ar kaimiņu valstīm. Tātad šeit ir Kong, eh, Gabon, Kongo, Brazavila, Čāda un arī reģionālās organizācijas iesaistītas. Ir izstrādāta Libra vilas ceļakarte par uh, mediāciju starp valdību un nemiernieku grupējumiem. Ir zināma spriedze starp Āfrikas eh, Savienības iniciatīvu valdības centieniem un ANO centieniem, un tādēļ mēs Eiropas Savienības ārējās darbības dienesti 21. jūnijā sapulcējām visas iesaistītās puses, lai nodrošinātu, ka visas šīs iniciatīvas uh, Uh, tiktu apkopotas arī korejieši iesaistījās, un mēs konstatējam, ka tagad starptautiskās sabiedrības centieni ir labāk saskaņoti uh, un tiek atzītas arī uh, atzīta valdības vadošā loma. Un Eiropa arī darbojas šai procesā. Tagad politiski mēs balstamies uz šo koncepciju un eh, tuvāko nedēļu, ne, nedēļu laikā tas viss ir jāattīsta, jāveido kontakti ar nemiernieku grupējumiem, lai viņi, mm, rozinot viņus nolikt ieročus, eh, iesaistīties un eh, arī ir jārisina tiesiskuma jautājumi, jāpanāk līdzsvars, jāvēršas pret nesodāmību. Tātad ir jācīnās pret nesodāmību, tīpaši attiecībā uz noziegumiem pret cilvēci. Parla, eh, parlamenta vadītājs iestājas pret eh, tādu visaptverošu amnestiju, jo tas tikai varētu vēl veicināt nestabilitāti un vardarbību. Nevar būt ilgstspējīgs miers bez eh, tiesiskuma ievērošanas, un šeit ir jāpanāk tāds delikāts līdzsvars šai jomā Āfrikas iniciatīva sāks darboties tuvāko nedēļu laikā. Pamiera un izlīguma komisija ir izveidot, mēs to atbalstam, ir izveidot arī īpaša tiesa kopā eh, sadarbībā ar Starptautisko kriminālu tiesu Tagad ir izveidot visi elementi, lai varētu virzīties uz priekšu. Es arī varētu atsaukties uz ANO uh, ziņojumu par cilvēku tiesību pārkāpumiem, kur ir iekļauti pierādījumi, kas ļaus eh, šai uh, tiesai uh, sākt drīz izmeklēšanu šajos pārkāpumos. Mēs tāpat ikdienā uzturām kontaktus ar visiem spēlētājiem šai reģionā. Centrāla Afrikas Republika ir viena no tām situācijām, kur Eiropas Savienība izmanto visus savus instrumentus, gan politiskos, gan attīstības, drošības, um, šo, šai situācijai starptautiskā sabiedrība varbūt nepievērš tik daudz uzmanības. Mums ir jādomā gan par Sahelu, gan Āfrikas raga, ragu, gan par Centrālu Āfrikas reģionu, jo šī, šī situācija šajā valstī ietekmē apkārtējās valstis. Mums ir jādomā par uh, humanitāro un cilvēktiesību aspektu un aktīvi jārīkojas. Es ar to beigšu savu uzstāšanos. Esmu pārliecināts, ka kolēģi papildinās man, manis teikto. Lielas paldies! Paldies! Un bez kavēšanās došu vārdu Karlai Montosī, kas ir direktora Centrālās Āfrikas un Rietumāfrikas valsts attīstības koordinācijas jautājumos DFKO ģenerāldirekcijā. Paldies! Es mēģināšu tā kā mēs esam šeit trīs kolēģi, kuri uzstāsies, mēs vēlamies parādīt, ka mūsu pieeja ir integrēta, un es no savu Āfrikas jautājumos, un es koncentrēšos uz politiskiem jautājumiem. Tāpat arī es e, runā, mēģināšu e, atstāt iespēju runāt par komunitāro situāciju kolēģim, kas uzstāsies pēc manis. Līdz ar to es vairāk runāšu par attīstības jautājumiem, par to, ko mēs darām šodien, lai varētu rieģēt uz krīzi. It īpaši jādzīmē, kā Eiropas Savienība ir nozīmīgs atbalsts iet Centrālā Afrikai. Mēs eh, visā šajā periodā bijām klātesoši, bija ievēlējot jauno eh, prezidentu, tāpat ar ārlietu komiteju mēs organizējām starptautisku konferenci valsts rekonstrukcijai. Šīs konferences laikā mēs varējām strādāt, lai veidotu konsolidācijas un miera nostiprināšanas stratēģiju, kas tika sagatavota ar Eiropas Savienības un apvienoto nāciju atbalstu, lai valsts varētu sev paredzēt reālu stratēģiju savai attīstībai ir acīm redzams, ka ekonomiskā, humānā situācija valstīs ir dramatiska, it īpaši pie tā ir jāvaino nedrošība. Tāpat e, jāpiemina arī nepietiekamība visām pamatstruktūrām, saistījuma punktu, trū, e, punktu trūkums e, ar valsts apgabaliem, nepietiekamās nodokļu, fiskālās budžeta struktūras kas viss nedod iespēju finansēt visbūtiskākos projektos. Līdz ar to vispārīgi ekonomiski un monetāri runājot, situācija ir ārkārtīgi nopietna. Šajā situācijā ir nepieciešams identificēt prioritāros intervences virzienus un sta to starpā humānā palīdzība kā arī attīstība īsā vidējā termiņā. Eiropas Savienība vēlas paredzēt integrētu pieju, un pēc konferences, ko mēs jau esam paveikuši darbu turpināšanai, es koncentrēšos vairāk uz tagadni, uz nākotni, mazāk uz pagātni. Mēs esam pieņēmuši Lepin nacionālo plānu Mēs esam izveidojuši prioritātes eh, papildus humānās palīdzības sniegšanai un Precīzi runājot, mēs atbalstīsim pārvaldību ekonomiskā, fiskālā ziņā, veidot to demokrātisku un atbalstīt reformas drošības eh, procesā, kā arī mēģināsim nodrošināt izturību lauksaimniecībā un nodarbinātībā. Pa, lai varētu veidot tādu nodarbinātības politiku, kas palīdzētu nodrošināt piekļuvi valsts visattālākajiem rajoniem, nodrošinot piekļuvi enerģijai, nodrošināt lauksaimniecības atveseļošanu, kā arī mēs paredzēsim budžeta atbalsta procesa, eh, operācijas ar 64 miljoniem eiro, pirmā iemaksa 20 miljonu, lai dot iespēju valdībai vai bija tulkošanas problēma, domāju, ka to var atrisināt. Continuo, continuo in francese o in inglese. <laughs> eh, per la prima volta okay. ho... Eh, Sorry. Um, bene, mi scuso per il problema. Atvainojiet. Uh, šī, uh, šī ir pirmā reize, kad es mēģinu stāties itāļu valodā, un šajā pirmajā reizē parādījās problēmas ar tulkošanu, bet turpināšu. Uh, Tā tad atgriežos pie mūsu 64 miljonu intervences, kur pirmā iemaksa ir 20 miljoni, lai dod iespē, dotu iespēju valdībai nodrošināt visteidzamāko iespēju apmierināšanu. Mēs gatavojam nākošās intervences, kas palīdzēs atbalstīt miera un samierināšanās procesu. Un šī intervence notiks saskaņā ar un sinerģijā ar e, šobrīd esošo procesu, kas ir e, karavīru sagatavošana, atbalsts no apvienotiem nācijām, e, Minusko, lai varētu uh, vest sarunas ar globālu skatījumu tam, kas ir nepieciešamās reformas un nekavējošās darbības. Tālāk runājot par tiešo atbalstu iedzīvotājiem, vēlos pasvītrot to, ka pastāv Beku fonds, kas kopš 2014. gada palīdz mums apmierināt visteidzamākās iedzīvotāju vajadzības. Šo fondu stiprinās citi fondi vēl, e, būs 45 e, miljonu eiro transfers uz šo fondu, kas parīdzēs e, līdz ar atsevišķām prioritārām darbībām, kas ir tiltu rekonstrukcija, lai nodrošinātu piekļuvu šobrīd pilnīgi izolētiem apgabaliem, uh, palīdzēs nodrošināt valsts administrācijas at, atgriešanos šajos apgabalos, kā arī projekti, kas palīdz nodrošināt pārtikas eh, piegādi vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem. Šobrīd ir eh, jau ārkārtīgi liels iedzīvotājs skaits, kas ir varējis izmantot šo atbalstu. Ekonomiskās attīstības atveseļošanās varētu sniegt atbalstu iedzīvotājiem un tādā veidā viest jaunas perspektīvas. Mēs stuprina, turpināsim atbalstīt valdību, lai stiprinātu institucionālās kapacitātes, jo, kā jau jūs labi zināt, valsts administrācijas saprāts ir ārkārtīgi vājš, ir nepieciešams atbalsts gan no Eiropas Savienības, gan no pienotiem nācijām. Un reformas būs nepieciešamas, bet tās netiek īstenotas. Tāpēc ir jāparedz ievērojam pūliņi, lai atbalstītu administrāciju, lai tā spētu īstenot vissvarīgākās reformas. Tāpat jānodrošina ir tas, lai valsts administrācija atgrieztos viss vairāk izolētajos valsts apgabalos. No manas puses tā būtu Tas būtu viss, un esmu gatava atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies, un tagad es dodu vārdu Suzanai Malonai, kas ir Ziemeņu Rietumu un Centrālās Afrikas nodaļas vadītāja EHO ģenerāldirekcijā. Thank you, Mr. President. Priekšādātāji, paldies. Labrīt visiem. Kā jau iepriekšēji runātāji norādīja, Eiropas Savienība ir vienmēr bijusi liels Centrālā Afrikas Republikas atbalstītājs un eh, esam bijuši arī lielākie humanās palīdzības sniedzēji, viņi piedāvāja ļoti konkrētu un praktisku palīdzību un solidaritātes izpausmi riskam pakļautajām grupām šai valstī un arī tiem, kas bēguši uz kaimiņu valstīm. 2014. gadā Eiropas komisija piešķīra 8 miljonus eiro humanās palīdzības ietvaros um, ehm, krīzē skartajiem šogad šī summa ir jau 24 miljoni. Tā ir kopējā summa, kas paredzēta atbalstam gan iekšzemes bēgļiem konflikta rezultātā e, pašā, gan arī tas ir atbalsts kā humanā palīdzība, ko Eiropas komisija piešķir bēgļiem kaimiņu valstīs no attiecīgās valsts, respektīvi Čadā un Kamerūnā. Kā jūs redzat, Eiropas Savienība ir bijusi viena no lielākajiem humanās palīdzības sniedzējiem šajā um, krīzē, kas joprojām nesaņem pietiekamu finansējumu. Humanos palīdzības sniedzēju um, vajadzības ir pārskatītas un tās ir krietni lielākas, tiek flēts, ka apmēram tas ir 500 miljoni dolāru, kas vajadzīgi, lai um, apmierinātu pirmās humanās vajadzības uh, cilvēkiem šai valstī. Bet šobrīd summa ir, piešķirtās summas ir krietni mazākas un domāju, ka pārējie runātāji varēs jums sniegt precīzāk informāciju par pašais pieejamiem līdzekļiem. Bet šī plaisa starp vajadzībām un pieejamo atbalstu humano vajadzību sekšanai rada pro, mm, satraukumu. Jo jūs jau minējat, ka pašreiz situācija vēl tālāk pasliktinās un tiešām ir vajadzīgs krietni vairāk starptautiskas uzmanības, lai kaut ko mainītu. Pagājušajā nedēļā man bija tā iespēja visu nedēļu pavadīt Centrālā Afrikas Republikā kopā ar steidzamības departamenta vadītājiem no attiecīgajām ANO aģentūrām. Mēs ceļo, devāmies uz, ši, uz šo krīzes punktu, un šīs komandējuma laikā konkrēti redzējām, ka humanās situācija ir vienkārši traģiska un pasliktinās. Ir vajadzīgs plašāks starptautiskais atbalsts. Eskund jau norādīja, ka šogad esam piedzīvojuši vairākus vardarbības izpausmus dažādās valsts daļās, austrumos un rietumos, kā arī centrāli ir pieauguši vardarbīgi uzbrukumi incidenti, un tā visa rezultātā ir par 50% pieaudzis iekšzemes bēgļu skaits kopš gada sākuma. Šobrīd to kopā ir 600 tūkstoši Centrālā Afrikas Republikā vien, un tad vēl ir bēgļi, apmēram 481 tūkstotis bēgļu kaimiņu valstīs. Tas nozīmē, ka mēs esam nonākuši atpakaļ pie tās pašas situācijas, kas bija 2013. un 2014. gadā, ko priekšādātājs minēja jau pašā sākumā, respektīvi pie situācijas, kur katrs piektais pilsonis Centrālā Afrikas Republikā eh, ir tāds, kam nācies pamest eh, mājas eh, vardarbības rezultātā. Nu tad iedomājieties, ka šādā valstī tādā valstī kā Centrāla Afrikas Republika iedzīvotāju um, jau tāpat ir pakļauta dažādiem riskiem, dažādu iemeslu pēc, ko mēs, protams, mēģinam risināt ar attīstības finansējumu, un tāpēc jau kāda veida ārēji šoki, kā, piemēram, piespiedu pārvošt, pārvietošana nozīmē, ka šie iedzīvotāji pilnībā ir atkarīgi no humanās palīdzības. Kopumā tiek lēsts, ka vairāk kā puse iedzīvotā Centrāla Afrikas Republikā ir tādā situācijā, ka viņiem vajadzīga starptautiskā humanā palīdzība, tad runājam par 2,4 miljoniem iedzīvotāju, kas ir atkarīgi no ārējās palīdzības šobrīd šai valstī. Kā jau redzējām, tad humanas vajadzības patiešām ir milzīgas. Un ir ļoti daudz problēmu jautājumu, eh, kas saistīti ar humanās palīdzības sniegšanu, un tas nav saistīts tikai un vienīgi ar finansējumu trūkumu, tas nav vienīgais eh, problemātiskais aspekts. Vēl viens izaicinājums ir tas, ka eh, humanās palīdzības sniedzēji šai valstī sastopas ar piekļuvas trūkumu, nav piekļuvas dažādā, dažādos veidos. Nu, pirmām kārtām ļoti ierobežota ceļu infrastruktūra, Ehm, bēgļi atrodas ļoti attālos eh, reģionos, ko tīri fiziski, kuriem tīri fiziski grūti piekļūt, un tāpēc tas ir tāds fiziskas piekļuvs trūkums. Otrām kārtām, protams, pastāv arī nedrošība, un arvien vairāk pieaug šī nedrošība un e, vārdarbība valsts, valstī, un notiek uzbrukumi arī humanās palīdzības sniedzēju organizācijām, tās pārstāvjiem. Un visbeidzot, kas arī nav maz svarīgi, pieeja arī ir ierobežota, tāpēc, ka ir problēmas arī ar šo organizāciju pie, pieņemšanu. Gan bruņotās grupas, gan uh, valdība uh, tās nevēlas pieņemt un atzīt. Ko dara komisija ar mūsu atbalstu šogad? Jūs atminēsieties, tātad lūk 24 miljoni šogad. Mēs sniedzam humano palīdzību krīzes palīdzības palīdzību. Nu, piemēram, ar straujās reakcijas mehānismu, tas ir mehānisms, ko izveidojām, lai ļautu palīdzības organizācijām strauji nonākt pie tiem, kas ir tikuši piespiedu kārtā pārvietoti un lai vienkārši nu, nodarbotos ar dzīvības, glā, dzīvību glābšanu un šādu palīdzību sniedzot. Tātad pirmā, pā, pirmā vajadzības pārtikas preces, veselības aprūp preces un sanitāros preces un tam līdzīgi. Nu, un, protams, mēs turpinām sniegt arī humāno palīdzību. Uh, bēgļiem, kas ir mm, atstājuši valstī, kā teicu, Čadā un Kamerunā konkrētāk. Piedāvāja viņiem arī pamat pārtikas preces, kas joprojām ir ļoti liela vajadzība, viņi ir no šīm pārtikas atkarīgi, un īstenojam dažādu veidu aizsardzības projektus, cenšoties izveidot, eh, nu, kaut kādas iztikas, eh, iztiku pelnošus eh, projektus, kas ļautu viņiem pašiem tad sevi apgādāt. Uh, Ņemot vērā, ka šī cilvēciskā perspektīva un komunās palīdzības situācija šajā Centrālā Afrikas Republikā ir visai traģiska, es gribu uzsvērt piecus elementus, piecas lietas, kas mūsuprāt būtu vajadzīgas, lai mēs varētu mm, palīd, palielināt humanās palīdzības sniegšanas iespējas. Pirmkārt, steidzam vajadzīgs, lai palīdzības sniedzošās organizācijas uz vietas palielinātu savu kapacitāti sniegt strauju krīzes reakciju uz vajadzībām, kad tās rodas, ir īpaši attālākajos reģionos, lai varētu strauji reaģēt uz strauji pieaugušo bēgļu skaitu, piespiedu pārvietoto personu skaitu. Uh, Otrs elements - palielināt, tālāk palielināt koordinācijas starp dažādām palīdzības sniedzošajām organizācijām Centrālā Afrikas Republikā, lai gatavotos, gatavot varbūt kopīgu vajadzību analīzi, kopīgu reakciju, nosakot skaidrus strateģiskus prioritātus. Trešais elements skaidrs nodalījums starp pilsonisko un militāro darbību tas ir ārkārtīgi svarīgi šai ļoti sarežģītajā situācijā, tā, kā, tādā kā tā šobrīd valstī ir. Un uh, šāda nošķiršana pilnīgi noteikti ļautu organizācijas arī krietni labāk uztvert, un uh, viņas varētu tapt atzītas. Ceturtais elements - jāuztur joprojām šī stingrā saikne starp uh, attīstības palīdzību un humanās palīdzības sniedzējiem. Uh, cenšamies runāt šeit ar visiem donoriem, līdzekļu devējiem, un vienlaikus jāpielāgo reakcija arī kaimiņu valstīs, atbalsts kaimiņu valstīm, ņemot vērā, ka šī bēgļu plūsma skar arī kaimiņu valstis, jo bēgļi, kas atrodas kaimiņu valstīs, nereti nav ar nekādu skaidru vēlmi vispār atgriezties savā valstī, ņemot vērā, ka tur situācija neuzlabojas. Tātad reakcija atbalsts kaimiņu valstīm arī ir jāpielāgo pašreizējai situācijai. Tas vairs nav gan tiešās krīzes reakcijas atbalsts, bet gan jādomā par varbūt citiem instrumentiem, ko izmantot, lai rēģētu šīm vajadzībām un kas būtu pielāgotā šādai ielgušai bēgļu krīzei. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, vēl viens svarīgs elements ir iestāšanās un informatīvais darbs, lai sabied, starptautiskā sabiedrība būtu informēta par traģisko hum, cilvēcisko situāciju, humano situāciju Centrāla Afrikas Republikā. Tas jādara Eiropas komisijai, eh, jo valsts bēgļu situācija arī Kamerūnā un Čadā eh, ir ļoti traģiska. Tas nozīmē, ka mums krietni vairāk jādara, lai informētu eh, sabiedrību lai runātu par to, un ļoti palīdz tādas iniciatīvas kā šis brīfings parlamentā šodien, piemēram, vai rezolūcija, ko parlaments pieņēma janvārī, kur jūs aicinājāt starptautiskos palīdzības sniedzējus pastiprināt atbalstu kopā ar ES, lai palīdzētu visiem konfliktā skartajiem grupējumiem. Paldies par uzmanību. Muchas gracias. Ahora es el turno de. Paldies, un tagad pāriesim pie jautājuma atbilžu kārtas un sākšu es ar savu jautājumu. Pēc tam tie, kur vēlas lūgt vārdu, var to darīt. Mūsu prāt stāvoklis Centrālā Afrikas Republikā ir visai satraucošs. Jau lasot plašo ziņojumu, ko ir sagatavojušas apvienotās nācijas par daudzemajiem konfliktiem starp 2003 un 2015 gada mums parāda, uh, to, cik plašas e, bija slaktiņi un vardarbība kā kara ierocis, e, cik lielā mērā noziedzība bija plaša. Nesenās miera iniciatīvas nav nodrošinājušas nekādu rezultātu. Un 16. oktobrī ārprieks savienība lēma par ceļu kartes piemērošanu mieram un drošībai. Es vēlētos zināt eh, ekspertu kā eh, viedoklis, kāds tas ir par iniciatīvām, kuras uz šo brīdi nav devušas rezultātu un kura eh, veida palīdzība būtu visefektīvākā. Mēs goja grupā uzskatām, ka konflikts nebeigsies vienkārši nosūtot vairāk karaspēku šo apgabalu. Ir nepieciešama Āfrikas valstu koordinācija, lai varētu no, atbalstīt nodarbinātību, izglītību, e, kā arī e, pārtraukt nesodāmības ciklu. Un e, veikt pasākums, kas ir devuši labus rezultātus citos konfliktos. Tāpat ir pilnīgi nepieļaujami, kā mieru uzturēšanās spēki ir veikuši seksuālus uzbrukumus. Mēs vēlamies zināt, kā, eh, das, eh, kā rit izmeklēšana, un mums ir pilnīgi noteikti jānovērš šis kauna traips no mūsu drošības spēkiem. Un tagad es dodu vārdu. Pirmais runātājs ir deputāts. Uh, Eh, Engels, paldies priekšsēdētāji, lai papildinātu valodu daudzveidību, es uzdošu savu jautājumu franču valodā. Pirmkārt, Centrālā Afrikas Republikā mēs saskaramies ar pilnīgu valsts institūciju varu sagrūšanu. Šeit, šeit pat nav runa par Selekā un Balaka sadursmēm, bet periodu vēl uh, pirms uh, tam, šī, jo šī e, valsts nekad nav piedzīvojusi patiesu struktūrālu attīstību. Taču, e, lai vērstos pret pilnīgu sabrukumu, ir jārunā par pilnīgu rekonstrukciju. Pat e, to nevarētu teikt, jo tā vai citādi šī valsts vienkārši nepastāv. Un ir jāsaprot, kā mēs varam sniegt palīdzību kaut kam, kas vienkārši nepastāv. Priekšsēdētājs jau sacīja, ka, ka ir praktiski neiespējami noteikt kaut jebko caur valsts uh, varu un nav institūciju. Uh, kas spētu darboties šajā mm, embriju stadijas valstī, un es vēlētos zināt, vai nebūtu vajadzīgs vairāk konsekvences sniegtajā atbalstā. Un no šejienes izriet mans jautājums, vai jūs piekrītat tam, ka instrumenti, kas tiek paredzēti humanitārajām vajadzībām, attīstībai, eh, drošībai un it īpaši valsts eh, izveidēji, vai uh, to nevarētu uzlabot, padarot to efektīvāku, precīzāku, pies, eh, piešķirot eh, labāk grupētu pieju sadarbībā ar citiem spēlētājiem, kas ir uz vietas. Tās ir manas pirmās rūpes un nākošās. Izskanēja jautājums par zinām atbalstiedzēju klātbūtni Centrālā Afrikas Republikā, apzinoties to, ka mēs vienmēr esam apzinājušies, ka neesam tur gaidīti. Vai jūs varat pastāstīt kaut ko sīkāk par to? Paldies! Tā kā mums vēl būs jāuzklausa arī minuskā pārstāvis. Es lūkšu kolēģus eh, paturēt savas uzstāšanās divu minūšu ietvaros. Dodu vārdu Lopesa Ag Aglāram. Ag Runāšu angļu valodā. Es atvainojos, ka nesakoju līdz visai prezentācijas, nu pat ierados no cita balsojuma. Eh, priecājos, eh, ka es varēju tomēr paspēt šurp, bet mūs ļoti šis viss interesē, jo mūs jau reiz eh, nosūtīja, bija izveidota misija komandējums uz šo valsti, bet tā, tas nekad nenotika, tāpēc, ka bija, nu, tāda sarežģīta drošības situācija. Un tad kāda šobrīd ir diplomatiskās pārstāvības situācija, gan, nu, ja runājam par ES delegāciju, gan dalību valstu pārstāvība, diplomatiskā pārstāvība. Ko no tā visa varam mācīties, jo situācija ir pasliktinājusies dramatiski, kas ir tāds ļoti sarežģīts konteksts, un daudzās valstīs, ar daudzām valstīm Eiropas Savienība ļoti intensīvi sadarbojas eh, šeit pat reģionā, un reizēm šāda mm, sadarbība ļoti daudz ko arī dod, nu, piemēram, Nigērija, tad kāpēc ir tā, ka šeit tas tā nav noticis, kādu mācību varam gūt? no situācijas Centrāla Afrikas Republikā, kāpēc situācija ir pat tik ļoti pastāvīgi pasliktinājusies. Kādas ir tās kļūdas, no kurām varam mācīties, un kas varētu liet gaismu par to, ko varbūt tiešām būtu jēgpilni darīt? Uh, lai ieraudzītu gaismu tuneļa galā šīs valsts kontekstā, jo valsts tiešām šobrīd, nu, burtiski tumsā dzīvo. Paldies, Šafhauser kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Atgriezīšos no piecu dienu misijas Centrālā Afrikas Republikā. Piedalījos tajā pats, un arī kolēģiem saku, jums vajadzētu apmeklēt. Protams, pastāv drošības problēmas, bet šī misija ir iespējama, un es gribētu izteikt dažus komentārus atsaucoties uz uh, mana luks, savu Luksemburgas kolēģi sacīto par valsti. Valsts nepastāv ja mēs varam runāt, ka tā ir pastāvējusi. Vajag valstī atjaunot, un to mēs nevarēsim panākt tikai ar budžeta iespējām. Es konstatēju, ka tiek piešķirts tikpat daudz val, valstī, cik eh, NV, eh, nevalstiskajām organizācijām. Es, at, es eh, atbalstu eh, NVO, es biju priekšsēdētājs eh, attiecīgā nodaļā SAO, Bet šajā gadījumā mums ir jāatjauno valsts. Nav lauksaimniecības ministri, nav interneta, nav rakstām mašīnu. Uh, ir vienīgais dokuments lauka attīstībai, lūk, tāda ir realitāte. Lai attīstītu valsti, mums ir jāliek uzsvars uz restruktūrēšanu, ir ierēģi ir bijuši, ir jāatrod viņiem līdzekļi un nedrīkst pieļaut, ka uh, eh, Biko fonds piešķir 72%, uh, 62% NVO, jo pirmkārt ir jārekonstruē valsts un ekonomika. Valsts rekonstruēšanai, es redzu, ka laiks rit, runāšu precīzi, ir nepieciešams bruņot uh, spēks kas piedara valstī. Mēs esam nodrošinājuši apmācību, bet tagad nav ekipējuma, tāpat ir nepieciešama ieroča. Ir jāatrisina šis muļķīgais e, embargo, eh, embar, embargo Centrālā Afrikai, bet ne bruņotajiem grupējumiem, kur uzbrūk Centrālā Afrikai ir jāstrādā šajā virzienā priekšsēdētāji. Otrkārt, vai jūs zināt, ka 5% no šīs lieliskās teritorijas lauksaimniecīgi tiek izmantot? Ir jānodrošina lauka attīstība, tas nozīmē paties lauka attīstības plāts, kas mums ir jāparedz, un tas mums ir iespējams. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība to spēj, ja tā to vēl. Un pats pēdējais komentārs par minusko. Eh, Minuska izmaksas 850 eh, miljonus. Tie ir 10 tūkstoši cilvēku. Varu garantēt, ka ar 3 tūkstošiem eh, Centrāla Āfrikas karavīru, ko atbalsta valsts, kuras prot cīnīties, jo šeit es domāju par Franciju, Krieviju, savienotajām valstīm, viņi spēs atjaunot kārtību. Gāvērkungs, paldies. Jā, ja, vielen dank. Paldies. Eh, šķiet, ka mēs visi eh, šajā situācijas aprakstā esam diezgan vienprātīgi. Un jautājums, kas rodas, ir tāds, kādas eh, iestādes ar kādiem pasākumiem vispār valstiskumu var atkal izveidot, uzbūvēt. Uh, Un pēc tā, ko es dzirdēju, e, nu, joprojām īsti nesaprotu. Pirms tam Anno e, veidoja tādas kā aizbildniecības zonas, e, lai veidotu šo, lai attīstītos valstiskums. Man tagad jautājums, vai mēs kopā ar ANO, vienojoties ar ANO, ar Āfrikas Savienību, Eiropas Savienībai piedalīties uh, un uh, censties uh, atkārtot kaut ko, kas notika Salamonu salās. Tur 20 gadus bija sabrūt pieaucis uh, valstiskums, un līdz pat šī gada vasarai bija starptautiskā palīdzība no Austrālijas, no Jaunzēlandes, un kaimiņu valstis iesaistījās šai procesā, un 15 gadu laikā šo valsti praktiski no nulles uh, izdevās attīstīt uh, rīcību spējīgā struktūrā. Varbūt ANO, eh, Āfrikas Savienība, Eiropas Savienība, kaimiņu valstis varētu iesaistīties. Nu, vienīgais, kas tā cerīgi eh, šķita, eh, domājot par nākotni, būtu tāda misija, kur būtu gan civilie spēki, gan militārie un eksperti, un visi kopīgi darbojas uz vietas šai valstī. Uh, un uh, veic tos pasākums, ko atbildīgie nespēja uh, veikt. Nu, varbūt, ka tā mēs varētu rīkoties. Paldies vārds Kēngas kundzei. Liels paldies. Atvainojos, ka nevarēju piedalīties šais debatēs jau no paša sākuma. Centrālā Afrikas Republika ir jau vietu, kuras at, notikumiem, notikumu gaitai sekoja ļoti uzmanīgi. Tais tiesa, ka tur ir tāds karš, kas faktiski netiek vienkārši atzīts. Zināmā mērā mēs te taču varam runāt par miljoniem upuru, tas ir daudz vairāk nekā jebkurā citā Āfrikas valstī. Un, manuprāt, tiešām ir jāņem vērā, nu, tas, ka ir milzīgi up, milzīgs upurs, kāds cilvēki iet bojā, nu, protams, ekonomikas politikas apsvērumi. Uh, Un, bet mēs šeit runājam par, par cilvēku dzīvībām, kas tiek zaudētas, un tāpēc šī cena ir ārkārtīgi augsta. Mēs saprotam, kādas ir prioritātes. Pirmām kārtām ir jāpieliek punkts vardarbībai, jāsāk samierināšanās process, mieru beidošanas process. 17. gada jūnijā tika panākta vienošanās, parakstīta vienošanās ar, eh, par dažādiem jautājumiem, kuru, protams, un šīs vienošanās īstenošana ir ļoti sarežģīta. Uh, un tas ir tikai pats pats sākums, bet, nu, jāveido šī samierināšanās komiteja, varbūt ir iespējams tādu izveidot kā struktūru, kā institūciju un atbruņošanās. Atbruņošanās attiecībā ar šiem bruņotajiem grupējumiem, tieši tāpat kā arī pārējie kolēģi, arī es vēlos uzsvērt, ka šajā gadījumā valsts vienkārši nepastāv. Te runājam par humānu krīzi, un nav nekāda valstiska ietvara vai struktūras. Šai vietā nav nekā, ar ko sastrādāties, nu, tīri no valstisko struktūru skatu punktu raugoties. Un tāpēc jāsāk darbs ir burtiski no nulles, no, no nekā. Es piekrītu, ka mm, mums pašreizēji valdībai ir jā, jāsniedz atbalsts tehniski, visādi citādi. Nu, ir vajadzīgs kaut kāda veida atbalsts, tā lai vismaz šīs demokrātijas pašas pirmie asniņi varētu te veidoties. Nu, un tādā virzienā arī mums ir jāiet. Un tālāk pārējot pie reakcijas. E, joprojām ir īpašais pārstāvs, kas uzstāsies, vai ne tā? Un mums vajadzēs dot viņam 5 minūtes. Un tad turpināsim. I will Uh, thank you. Um, a couple of the, the questions I... Paldies. Svarīgi atcerieties, ka Gutjeres dodas uz, uh, uz turien nākamnedēļ. Šī vizīte arī tāds svarīgs signāls. It īpaši uh, un mēs atbalstām Gutjeresa uh, centienus virzīties šai jomā, tad vēršoties pret vardarbību, pret ANO pārstāvjiem. Tālāk jautājumi. Pirmām kārtām jautājums par mūsu klātbūtne. Eiropas Savienība var lepoties ar to, ka mēs esam joprojām uh, klāt šai, šīs valsts galvaspilsētā. Mēs esam viens no, nu, varbūt, ja nevienīgais pats starptautiskais pārstāvis, kas ir palikuši uz vietas ASV atvilka spēkus drošības dēļ. Uh, atvilkt savu pārstāvniecību. Mēs vienmēr esam tur bijuši un šobrīd darbojamies pilnā spārā. Ārējā darbības dienas ir izveidojis ļoti daudz un dažādas drošības pasākumus. Tas, protams, prasa, tas, protams, ir dārgi. Nu, tas, to vēlos jums atgādināt, jo mums drīz būs jālēmj atkal par budžetu, bet tas bija svarīgi, bija svarīgi šos klātbūtni saglabāt un turpināt operatīvo darbību. Ko darīt? Tas ir jautājums. Uh, kas eh, parādās, atkārtot parādījās jūsu jautājumos. Nedrīkstam par zemu vērtēt to, cik svarīgs ir vēlēšanas. Jā, valsts tur nav, nav nekāda valstiska struktūra, taisnība, bet vēlēšanas notika. Un iedzīvotāji nu, lielā mērā tomēr parādīja, ka viņi vēlas piederēt valstī, vēlas piederēt nācijai un brīvā kārtā, varbūt pat brīvāka nekā daudzās citās eh, apkārtējās valstīs, ievēlēja savus vadītājus, vadoņus. Uh, Nu, un tas ir kaut kas tāds, kas ir jāizmanto kā atspērienu punkts. Prezidents, protams, šobrīd ir ļoti vājā pozīcijā, viņam ir ārkārtīgi grūti do, strādāt. E, pastāv, protams, arī šķelšanās valdībā pašā. Daudzi jau gaida nākamās vēlēšanas un tā tālāk, bet e, mums ir ārkārtīgi svarīgi spēcināt šobrīdējo valdību, prezidentu. Domāju, ka šobrīd ir iespējams gūt progresu, jo apkopot visu šīs in investīcijas, iniciatīvas, jau runāju par Afgan uh, Setriģio, visi, visām šīm citām mm, iniciatīvām uh, bija valsts, ka es vienkārši amnestiju bez nosacījumiem. Nu, un tagad ir nonākts pie kaut kādas zināmas kohēzijas ar pašreizējo ceļu karti, kur tiek paredzēts tālākais rīcības virziens It īpaši tas varētu radīt tādus pamatus samierināšanās procesam, pieliekot punktu nesodījumībai, jo kamēr pastāv šīs bruņotās grupas un viņi zina, ka viņi labākus darījumus var noslēgt ar kādu citu, viņi, protams, nesēdēs, nesēdīsies pie sarunu galda, bet tagad šī kohezija ir panākta sarunu partneru vidū un tagad mums ir jāsāk ar viņiem sarunas. Mēs ļoti cieši kontaktējamies ar Afrikas Savienību, ar reģionālām struktūrām, lai pārliecinātos, ka ir saliedētība un ka šī rīcība notiek kopīgi un ir ir pēdējais laiks, protams, rīkoties. Nu, protams, mēs piedāvājam atbalstu arī valdībai nenoliedzami. Ņemot vērā, cik ļoti strauji vajadzīgi rezultāti, mēs nevaram tāpat laikā visu uzsvaru likt tikai uz valdību. Svarīgi strādāt arī ar pilsonisko sabiedrību, ar ANO aģentaurām, tā lai nu, rezultāti būtu straujāki, tūlītējāki, arī uz vietas. Nu, drošība. Drošība, protams, ir tāds ļoti uh, um, svarīgs jautājums. Tas ir sākuma punkts, jo bez drošības jau nekāda rezultāta vispār nav iespējama. Nav iespējams piekļūt šiem eh, reģioniem un piedāvāt humāno palīdzību. Mēs ļoti aktīvi šobrīd darbojamies eh, ar apmācības misiju. Esam apmācījuši divus bataljonus Tas ir tā, nu, tie vēl nav nosūtīti darbībā divu iemeslu dēļ. Tas, protams, rada sarūknē, tāpēc, ka nav pietiekami daudz ekipējuma, aprīkojuma. Tas tā ir viena no vājajām vietām mūsu instrumentos. Mēs īstenojam apmācību, jā, bet pēc tam mēs nevaram atrast tālāk tehnisko atbalstu aprīkojuma veidā CDSD ietvaros. Un jā, nu, protams, arī ieroču jautājums kā tika minēts, ir nu, ieroču embargo noteikts, bet šobrīd mēs eh, veidojam sistēmu, lai vienkārši valsts armija varētu ieročus saņemt. Bet nu, situācija nav vienkārši, šī operācija ļoti sarežģīta. Un te strādājam kopā ar dalību valstīm, jo, protams, ka dalību valstu ziņā ir ar to nodarboties. Varbūt te arī viss no manas puses, jo laiks iet uz priekšu un došu vārdu eh, kolēģiem. Paldies, pavisam īsi papildinot jautājumu par to, cik daudz tiek dots um, NVO valstī un tā tālāk. Nu, varbūt man prezentācija nebija tik skaidra, bet kopējā aploksne bija 390 miljonu, un daļai tas tiek dots arī valdībai tiešā veidā, lai rekonstruētu šīs valstiskās struktūras, lai izanotu reformas, eh, lai veidotu šo valsti un piedāvātu kaut kādu veidu pamatpakalpojums. Kā jau te teicu, nevaram apmierināties tikai un vienīgi ar ieguldījumu valdības darbā, jo šobrīd, kā jūs labi zināt un arī uzsvērāt, šī valdība nav īsti spējīga darboties, tā ļoti vāja darbības kapacitāte, un tas nozīmē, ka mēs piedāvājam viņiem līdzekļus, bet tad ejam arī caur dažādiem NVO un ANO organizācijām ar šiem līdzekļiem. Jūs visi teicāt, ka trūkst valstisko, valstisko struktūru, un mēs pilnībā jums piekrītam, un tieši šī iemesla dēļ es jau arī minēju, ka, lūk, Pasaules banka, Eiropas Savienība un citi ir šī lielākie palīdzības sniedzēji. Un mēs eh, pirmam kārtam, protams, vēlamies nodrošināt šīs valstiskās struktūras darbības. Uh, Nu, vienalga, lai tas būtu šīs ministrijas, kas eh, pa sektoriem tad īstenotu darbību, tos vispār jāveido un tad eh, jāspēcina šī valstiskā kapacitāte. Un tā ir šī prioritatīvā mm, palīdz, šis prioritatīvais palīdzības punkts. E, un, nu, tālāk, protams, iegūdam līdzekļus, lai varētu nokļūt šajos eh, ļoti nedrošajos reģionos, kur nav vēl piekļuve uh, Un jau tika runāts par to, ka mūsu darbības efektivitāti kavē tieši šis piekļuvis trūkums. Un tas attiec arī uz NVO. Viņiem neizdodas vienkārši piekļūt, fiziski piekļūt šīm uh, problemātiskajiem reģioniem. Nu, tāpēc, ka nu, trūkst drošības. Eh, un, lūk, un tāpēc svarīgi, lai valsts eh, pār, sāk šīs valstiskās valdības funkcijas pildīt visā teritorijā, un, protams, ka mums ir šis process eh, jāatbalsta dažādos veidos, arī teritoriāli, tieši tā kā tika minēts. Eh, ir vajadzīga intervences stratēģija, tas ir kā prioritīvs jautājums. Valsts ir sadalīta šobrīd, nu, dažādās zaļās, oranžās, sarkanās zonās un tā tālāk. Un mums nepieciešams noteikti tās zonas valstīs, kurās šobrīd palīdzība ir vajadzīga vissteidzamākā kārtā ar visiem mūsu iespējamiem inform, um, instrumentiem, ar humāno palīdzību, attīstības palīdzību, lai pārliecinātos, ka var kaut kādā mērā atsākties ekonomikas darbība. Un vienlaiks, protams, visi šie svarīgie drošības pasākumi. Paldies! Paldies, nākamais runātājs! Pavisam īsi par šo problēma, ka šīs eh, organizācijas netiek pieņemtas, jo, kā jau teicu, humanā krīze saistīta arī ar šo problemātiku. Nu, pāris vārdos par to ir vairākas organizācijas, humanās palīdzības organizācijas, kas sastopas ar reālām problēmām, jo tas netiek pieņemtas. Tīri uztveres ziņā iedzīvotāji viņas nevar pieņemt. Viņi domā, ka tie ir kaut kādi bruņoti grupējumi, jo viņiem nav izdevies izskaidrot, ka viņu humanās palīdzības sniegšanas darbība bāzējas tikai un vienīgi uz cilvēcības principiem, uz humanās palīdzības principiem, objektivitāti, un viņi nav nekādā veidā saistīti ar, šīs organizācijas nav saistītas ar minuskas darbību un un cita veida mm, militārām darbībām ir tādas organizācijas, kam ir izdevies šādā veidā panākt to, ka tās tiek pieņemts un tiek pieņemta attiecīgi arī palīdzība, tiek nodrošināta arī piekļuva, bet ir vajadzīgs vēl tālāk strādāt. To ir organizācijas, kas joprojām sastopas ar problēmām. Un otra lieta mm, šai ziņā ar šo pieņemamību ir tāda, par to runāja arī kolēģi, ka šī jaunī e, valdība šobrīd no jauna grasās apspriest likumu par NVO, un te pastāv zināms risks, ka ar šo likumu varētu tikt iedo, ievērot, ierobežotas starptautisko organizāciju darbības iespējas, un tas, protams, arī tad varētu tālāk radīt problēmas ar to, kā iedzīvotāji šos organizācijas uztver, šos starptautiskās organizācijas uztver. Paldies! Paldies! tagad došu vārdu Nažatam Roči, kas pārstāv Minuskā. Merci beaucoup. Euh, l'avantage de parler en dernier. Paldies. Nu, man ir tā priekšrocība runāt pēdējai, tad, kad viss faktiski ir jau pateikts. Bet, nu, vēl bija tādi pamatpunkti. Un kas ir daļa no kopējiem centieniem um, Centrālā Afrikas Republikā ar mērķi, protams, uzlabot situāciju. Skatījos uz runātājiem un nodomāju, nu tad beidzot, ANO un Eiropas Savienība, abas šīs organizācijas sēž pie viena galda un tiešām tic integrācijai. Es domāju, ka to arī sākšu. Tas ir tāds pamatelements, svarīgākais elements šobrīd. Un um, šobrīd uh, Centrāla Afrikai ir vajadzīga tieši integrēta pieeja ir šī trīs, ir šī viens cilvēks, kas pārstāv faktiski trīs dažādu funkciju lokus, un Eiropas Savienība arī, protams, ir vairākas eh, komandas, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Kāpēc gribu teikt, ka ir vajadzīga šī integrācija? Tāpēc, ka Centrāla Āfrikas Republikā, eh, nu, ne, pa, viņiem nebūs iespēja atjaunot šo valdības funkciju, un tas neatrisinās visas problēmas pats par sevi. Vai, piemēram, uh, visa šī atsevišķās darbības katra pati pa sevi problēmas neatrisinās. Nu, vienalga, piemēram, infrastruktūra atjaunošana, tiltu atjaunošana problēma neatrisinās un tā tālāk un tā joprojām. Tas tāpēc, ka faktiski šī Centrālā Āfrikas Republika ir izgājusi cauri vairākiem bardarbības cikliem, konflikta cikliem, Un tas viss ir ietekmējis iedzīvotājus ļoti spēcīgi. Tas ir ietekmējis arī lēmumu pieņēmējus, tas ir ietekmējis politiku, ietekmējis kopienu. Un arī tos, kas šai reģionā strādā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi ņemt vērā visus šos konteksta elementus mūsu pieejā. Humanā palīdzība. Vēlos izmantot šo iespēju uh, un patiešām teikt paldies Eiropas Savienībai par solidaritāti, ko tā vienmēr paudusi. Eh, Centrāla Afrikas Republikai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi to arī atgādināt. Šis devīgums no Eiropas puses, tas vienmēr bijis ļoti klātsesošs šai valstī gan humanās palīdzības sniegšanas jomā, gan atbalsta palīdzības sniegšanas jomā, drošības nodrošināšanā, kā arī dzen politiskā dialoga īstenošanas jomā. Un šīs klātbūtnes rezultātā e, katru reizi, kad ir bijis kāds aicinājums, es vienmēr ir bijis klāt, ir spējis rēģēt, un līdz ar to Eiropas Savienība šai gadījumā ir ļoti svarīgs elements, e, tāds ietekme, ietekmējošs spēks, kas ļauj virzīties uz kaut ko tādu atbilstīgu, nu, piemēram, eh, palīdzību iedzīvotājiem kopumā, kas ļautu valstī pamazām no krīzes izkļūt kas ticis darīts eh, valsts struktūra atjaunošanas jomā. Te piekrītu, daudz no jums to teica, ka faktiski tā ir faktiski tāda no jauna veido, jāveido šīs struktūras, jo nav nekā palicis, ko atjaunot, nav. Bet ir viena lieta tomēr, ko var, un tā ir atjaunot, un tā ir uzticēšanās. Uzticēšanās valstī. Ne tikai valstī, ne tikai valsts dienestiem, bet valstī kā tādai faktam, ka šāda valsts vispār var pastāvēt, ka valstī ir kāda nākotne, ka viņi, kā Centrāla Āfrikas pilsoņi, faktiski var kaut kādu nākotni saskatīt. Un tas ir ļoti svarīgs elements, kas mums jāatceras izstrādājot mūsu pieeja. Tas ir elements, kas jāpaturprātā tad, kad darām, kad, kad rīkojamies šai valstī, kad mēģinam šo valsti atjaunot. Un paskaidrošu, kāpēc tā. Mēs, dažādu valstu pilsoņi, nu kā, kā mēs sajūtam valsts klātbūtni? Nu, protams, ka tā ir tāda konceptualizācija, un arī šeit eh, zālē katram ir pilnīgi cits, cita izpratne, nu, par to, kas ir valsts. Nu, bet kādam vienkāršam cilvēkam, ja tu pavaicāsi, kas ir valsts, kā viņi izjūt valsti, nu, viņi droši vien lielākā daļa teiks, ja viņiem uzbrūk, tad, nu, kāds no valsts spēkiem mani aizsargās, nu, vai, piemēram, uh, ka man, ja kāds ierobežo manas tiesības, tad policija iejauksies, ka būs tiesnesis, kas tiesās, būs valsts, kas, eh, piemēram, rūpēsies par to, ka mani bērni var doties uz skolu netraucēti. Uh, un ka tiks nodrošināta kaut kāda labāka nākotne. Nu, valsts nozīmē arī to, ka, ja esmu saslims, ka man būs veselības aprūpe pieejama, nu tas ir pilnīgi normāli, tas pilsoņiem šķiet normāli, te mēs nevajag kaut kādas nenormāli sīki detalizētas izpratnes par, par valsts struktūru. Tas tādi pamat, pamat vajadzības, bet tas ir arī tās pamat tiesības, kam, kas ir mums visiem, un mēs visi tam ticam, uz visu to paļaujamies. Un to, tos, tas ir tiešie pamat pakalpojumi. Un šobrīd, kā jau Kārla teica, šobrīd um, Centrāla Afrikas valdībai ir jāstrādā ar tādu realistisku izpratni pie tieši šādām jautājumā, pie tieši šādiem jautājumiem. Pēc vēlēšanām, protams, uh, Um, ir darbs jāturpina un nevar būt tā mužīgi tikai politi korekti. Un faktiski, nu, leģitimitāte šim ievēlētājiem prezidentam ir vis, nu, daudzam salīdzinoši citām valstīm te bija godīgas vēlēšanas, un to svarīgi atcerēties. Tāpat arī jāatzīst, ka Briseles konferencē 16. gada novembrī arī tika radīti tādi elementi, kas eh, būtu tas atspērien akpēs, ak, at, akmens, lai iziet no krīzes. Bet jāsaka, nevar vienmēr um, balstīties uz kaut kādām hipotētām. Jāsaka, šobrīd šī valsts jau ir mainījusies. Tas, kas nolika, notika, tas, kas tika nolemts 16. gadā, vairs nebūtu, nav tik aktuāls šobrīd. Valsts ir mainījusies, ir uh, atkal jauni vardarbības viļņu skaidru iemeslu pēc. Uh, Nav jau tā, ka tā tāda nejaušība, ka tur e, tiek īstenot šī vardarbība. Tur ir vesela stratēģija, vesel, vesels plāns tam fonā. Nu, respektīvi, tā ir vēlme nedot valstī iespēju izkļūt no krī, krīzes. Nu, tāds pavisam pamat faktors, nolūks. Un tāpēc visas mūsu stratēģijas, visa darbība, visu, ko mēs veicam, ir visā tajā ir jāņem vērā fakts, ka ir ļoti daudz tādu, kur ir, kas ir ieinteresēti, lai valstī hauss saglabātos, un daudz mazāk tādu svarīgu spēlētāju valsts iekšienē un ārienē, kas vēlas, lai valsts no krīzes izkļūtu. Un tāpēc teikt, ka no šodienas uz rītdienu vai, nezinu, pāris gados mums izdosies valsts struktūras un autoritāti atjaunot, nu tā nav, nu tas tad tā ir ilūzija. Es esmu pilnīgi pārliecība, esmu pilnībā pārliecināta par to, un es ceru, ka man kolēģi arī piekrīt. Šobrīd mums ir jābūt realistiem, arī domājot par to, ko varam panākt. Nu, pirmām kārtām mums ir jādomā par to, vai mēs vispār šīs dzīvības glābt varam, jo ir tādas vietas Centrāla Afrikas Republikā, kas tiešām ir pilnīgā um, bruņoto grupējumu kontrolē, kur mums nav nekādas piekļuvas, mēs nevaram tur glābt šīs dzīvības. Jūs jau zinat, tur savā starpā arī ir kaut kāda zināma konkurence, nu, negatīvā ziņā gan. Tā tad ir virkne tādu kritējumu, vai kurā vietā mēs varam kaut ko darīt, kur mēs varam kaut kādas dzīvības glābt un piedāvāt palīdzību, vai, vai ir kaut kāda izvēle vispār šeit izdarām, kas šobrīd ir mūsu izvēles ziņā. Eiropas Savienība un ANO ir tās organizācijas, kas var tad, tādā gadījumā konceptualizēt šo vainību, var palīdzēt tai spēcināties. Tas lūk šī darba kārtība, sakot, ka lūk zaļās zonas nezinu, tad tur ir tā laimes zeme, tur visu var panākt, zeltainās zonas, tās ir tās teritorijas, kur vēl kaut kas jāpielabo, jādara un jāsakārto, nu un sarkanās zonas jā, Tas ir vienkārši mums pašiem jāpieņem, visiem šiem palīdzības sniedzējiem, starptautiskajiem spēlētājiem jāpieņem, ka šobrīd šajā zonās mēs vispār nevaram tur piekļūst, tur neko nevaram darīt. Tas ir jāpieņem ar visu, kas no tā izriet attiecīgi. Un es zinu, kāds, protams, ir šīs sekas un secinājumi. Nu, protams, būs humanā krīze, bet ja tā integrēti skatāmies uz to visu, tad tajā brīdī tās ir sekas, kas tūlītēji ietekmē. Um, vienu atsevišķu elementu, tad tas ir jāspēcina. Nu, piemēram, kapacitātes ziņā, vai mēs runājam, vai par finansējumu mēs runājam, jeb intervences mm, jāspēcina. Otrā lieta lai patiešām problēmu atrisinātu attiecībā uz iedzīvotāju pakļautību riskam. Mēs visi labi zinām, ka pie samierināšanās tik vienkārši nenonāksim, jo samierināšanās um, un miers un stabilitāte šai valstī nenāks no ārpus, tas nenāks no ārzemēm. Nu, sabotēt gan to iespējams no ārpuses, pilnīgi noteikti, bet tā pati par sevi nevar rasties no, no ārpuses tā nevar rasties tad, tā, tā var rasties tikai tad, ja paši viņi mobilizējas, veido kapacitāti īstenot šo samierināšanos. Un tas ir elements, kas, ir svar, kas jāatceras tajā brīdī, kad mēs cenšamies kaut kādu samierināšanās procesu veidot. Atcerēsimies, ka ir 600 tūkstoši iekšzemes bēgļu, un ir bēgļi ārzemēs, un kopš 13. gada viss, ko mēs daram, mēs vienkārši liekam tādus mazus plākstarīšus uz visām šīm brūcēm. Ir tur uzbrukumi, izdzīšana no mājām, un tad atkal jauni uzbrukumi, un, un lai viļņu viļņiem nāk šī vardarbība, un, protams, ka viņi ir no viena riska tiek, nu, pakļaut nākamajiem un nākamajiem, un riski pieaug, un jūs zinat, kas tā visa rezultātā rodas. Uh, tā visa rezultātā rodas dusmas, vilšanās, sarūktinājums, naids rodas tā visa rezultātā. Nu kā tad e, šādā situācijā vispār var nonākt pie kaut kādas samierināšanās gaisotnes? Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu darbības ietvaros mēs meklējam ilgspējīgus risinājumus un lai varētu izbeigt šo, šo bēgļu plūsmu, pārvietošanu, šo, šo naidu. Un tas, protams, nav iespējams bez finansējuma. Un vardarbība nekad nav bijis risinājums. Šeit ir jādomā par attīstību, attīstību attiecībā pret prioritātēm un arī attiecībā pret esošiem pamatiem, lai varētu veicināt samierināšanos. Kas ir pamati? Tas ir, tā ir justīcija, pārejas periodu justīcija jo ne jau vienas dienas laikā mēs varēsim izveidot tādu tiesu sistēmu, kas perfekti darbojas, un arī šajā sakarā ir progress, kas jau ir panākts. Vislabākā iespēja vēlos to uzsvērt. Es apzinos, ka mēs visi varam kritizēt darbību vai bezdarbību prezidentam to adērā, bet ņemot vērā attiecības, kādas mums ir ar viņu un atbalstu, ko viņš ir varējis sniegt, tomēr tā ir vislabākā iespēja Centrālā Afrikas Republikai. Un ja ir prezidents, vienīgais prezidents Centrālā Afrikas Republikā, kurš ir ieņemis skaistu nostāju, skaidru nostāju pret vispārīgu amnestiju, tad tas ir to adērā. Jo, ja šodien turpināsies nesodāmība, tāds armijas nebūs, jo paņemt rokā mačetī, šauteni arī ir veids, kā atriepties un revanšēties. Mums ir gluži otrādi jāiet virzienā uz pārējais laika justīciju, kas tiek institucionalizēta. Drošības reforma pilnīgi noteikti ir nepieciešama un ir uh, uzsākta lieliska sadarbība starp Eiropas Savienību minuskā. Un vēl vienu iesaistīto pusi, jo beidzot ir arī saskaņots nacionālais aizsardzības plāns, ir nosprausti skaidri mērķi. Tāpat tieks ir paredzēts, kā stiprināt e, policijas spēkus, iekšējos drošības spēkus. Viena no vienošanām ir tā, kā pēc prefektu izvietošanas tiek paredzēta 20 policisti, 20 žandarmi, jo minuska nevar būt klāt visur. Tāpat vēlos atgādināt trīs lietas, lai neko ne, neataisnotu. Pirmkārt, Centrāla Afrikā, diemžēl, condamnés. Et si on a une tolérance. Pret seksuālo vardarbību mums ir eh, nulles iecietība, bet šajā gadījumā ir jādenoncē visi gadījumi, lai tas būtu efektīvi. Tā tāpat ir jāparedz un jāveic bezkavēšanās darbības, bet lūdzu jūs, lai mēs neaizmirstam, ka mierusturētāji ir tie, kuri šobrīd aizstāvē, aizstāv civiliedzīvotājus, ka tie ir viņi, kuri novērš masu slaktiņus, ka viņi šodien ir tie, kuri maksā ar savu dzīvību par miera un stabilitātes veidošanu centrāli Āfrikas republikā. Runāsim par šiem sveikiem, bet Neaizmirsīsim to, ko dara mieru uzturētāju vairākums - aizstāvēt mieru un doties pie mieram Centrālā Afrikas Republikā. Paldies! Paldies īpašai minusko pārstāvī un arī dalībniekiem no ārējās darbības dienas, Eiropas komisija, kas deva iespēju runāt par tēmatu, par ko tiek runāts relatīvi maz salīdzinājumā ar citām krīzēm. Mums ir jādomā par izcinājumiem. Un tagad mēs varam mūsu sēdi beigt. Mēs tiekamies Strasbūrā 26. oktobrī pulksten 7. vakarā. Paldies!